Good afternoon, dear colleagues. Uh, I propose to start. Uh... Kolēģi, esiet sveicināti šajā pēcpusdienā. Aicinu atsākt uh, darbu. Mm, drīzumā, cerams, mums pievienosies arī visi pārējie. Esam aizvadījuši ļoti ražīgu rīta cēlienu uh, par interesantām lietām spriedošu un uh, atļaujos uh, paust tādu pārliecību, ka šī pēcpusdiena nebūs uh, mazāk interesanta. Uh, runāsim par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tiksimies ar komisāru Timermans un visbeidzot saldajā ēdienā eh, satelīti. Bet, eh, nu, kā jau teicu, sāksim ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sāksim ar Eiropas revizijas palātas sniegtu prezentāciju par uh, um, MVU mm, instrumentu un uh, šo ja, novatorisko programmu MVU atbalstam. Un esam te jau uzsākuši uh, sarunu ar Eiropas uh, komisiju, kur šobrīd pārstāv uh, Šraiberes kundze, viņa atbild par programmu Kosme. Un kaut arī Mēs eh, pieminam eh, mazos vidējos uzņēmumus eh, tādā, tādā un, un vēl arī citā sakarā, ir, ir, lai, lai būtu runa par pētniecības atbalstu, par jauninājumiem, par, par zaļo kursu. Ir būtiski tas, ka šī saruna ir pirmā par mazajiem vidējiem uzņēmiem kā tādu uh, Eh, pamata priekšmetu mūsu, mūsu diskursā. Un eh, tik tiešām, jā, ir tā, ka mazie vidēji uzņēmumi figurē daudzās dažādās programmās, bet eh, kā tad ar MVU atsevišķi ņemtiem, ja mēs tos aplūkojam nevis kā tādu sekundāru apsvērumu, bet kā, kā primāro pamata jautājumu. Kādi ir komisijas plāni? Kādas ir iestrādnes? Mūsu rīcībā ir 45 eh, minūtes, mazliet mazāk varbūt, jo sākām ar pāris minūšu nokavēšanos, bet eh, ceru, ka ar to būs pietiekami. Un sāksim ar eh, direktors kundzi, kas mums sniegs tādu ievadu ieskatu, tad būs iespēja izteikties klātesošajiem, sāksim, protams, ar koordinatoriem vai to aizstājējiem, bet noteikti aicinu apsvērt ikvienu klātesošo iespēju, ko piebilst, izrādīt interesi, mm, iesaistoties šajā sarunā. Un visbeidzot, protams, atkal dosim Šaibers kundzei iespēju reaģēt un varbūt izdarīt kādus secinājumus. Tā kā direktors kundze vārds jums. Jā, liels paldies priekšsādātāji, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti. Man ir paties eh, gods un, un, un, un eh, mani pārņem pateicības izjūtas. Eh, esot jūsu vidū, esmu DJ Grau direktora MVU jautājumos. Es arī atbildu par, par MVU atbalsta jautājumu koordinēšanu ar, ar, ar, ar tādu plašāku rīcību politikas kontekstu ar citām komisijas struktūru vienībām. Uh, Eh, MVU politika kā tāda vēl tikai top, tā ir pieteikta, mm, un, un pirmais tāds lielais eh, formālais solis tiks spērts vēl 10. martā. Uh, Un es esmu uh, runājusies ar, ar, ar komisāru, uh, arī plenāra sesijā piedalīsies, un man ir, ir uh, tagad uh, tiešām uh, zināms gandrījums atzīmēt to, ka daudz kas ir paveikts, uh, bet vēl liels darbs ir veicams. Vanderlejenes kundze ir, ir, ir norādījusi, ka mazie vidējie uzņēmumi ir, ir, ir nu, tā teikt, eh, mūsu tautsaimniecības eh, zemes sāls bez mazvai, un, un, un uz tā balstās mūsu, mūsu labklājība un pārticība lielā mērā. Uh, Un, mm, kā jau teicu, daudz kas ir mm, paveikts, ir lieliskas idejas, lieliskas iestrādes, eh, kosme programma ir eh, mm, sevi pierādījusi no labākās puses saistītajā finanšu periodā, ir veikts darbs, lai atvieglotu MVU eh, piekļūšanas iespējas finansējumam, ir tātad šī aizdevuma garantiju sistēma uzsākusi darbību. Uh, un uh, riska kapitāla fondi, īpaši MVU atbalstam, ir, ir uzsākuši darbību. Enterprise EU tīkls uh, ir, ir, ir uzņēmis apgriezienus, ir centri, organizācijas, asociācijas, kas uh, apvieno sevi mazos vidējos uzņēmumus, tos dažādā veidā atbalstot un pārstāvot. Un uh, mēs, protams, protams, joprojām vēlamies, lai mūsu uzņēmīgie cilvēki ietu biznesā, uh, lai viņi savas idejas realizētu. Uh, un šai nolūkā esam gatavi tos atbalstīt. Un ir īpašs prieks un, un, un, un uh, gandrījums par to, ka Eiropas parlaments ir līdzīgās domās. Un nu, vēl viena tēma, par ko esat runājuši jūs un arī IMCO. Uh, proti, mums ir izdevies uh, samazināt uh, šo maksājumu aizkavēšanos. Maksājumi tiek veikti raitāk, uh, savlaicīgāk. Um, maziem vidējiem uzņēmējiem gal galā ir ļoti no svāra, vai tās ir desmit dienas vai, vai, vai, vai, vai astoņas dienas. Un mūsu, domājot par nākotni, mēs esam eh, formulējuši divus tos lielākos izaicinājumus. Eh, pirmkārtām pārēja uz ilgspējīgu biznesa modeli un otrām kārtām eh, kā eh, realizēt eh, to, to potenciālu, ko piedāvā digitalizācija. Um, tāpat laikā mums no, no Eiropas pozīcijām raugoties, eh, kā nodrošināt patiesu tādu kohēziju, tādu viendabību šajā sociālajā struktūrā. Un tik tiešām uzņēmumu uzsākšana, nodibināšana ir kļuvusi stipri vieglāka, vienkāršāka lieta, bet nākamais izaicinājums ir, kā noturēt šo izaugsmi, kā attīstīties, kā izvērst savu darbību, eh, nu, te ir, ir, ir grūtības. Eh, tāpat arī dažādas intelektuālā īpašuma tiesību jautājumi šeit ir, ir vēl risināmi, un mēs noteikti, noteikti balstoties esošajos sasniegumos, eh, raudzīsim, ko var darīt lietas labā. Eh, mūsu mērķa auditorija ir eh, visu eh, izmēru, visu, visu profilu mazie uzņēmumi, sākot no maiznīcas uz stūra, beidzot jau ar, ar cienījamu izmēru kompānijām, kas, kas jau ir izgājušas pasaules tirgu, neaizmirstot par esošajām prioritātēm. Uh, nu, un te, te ir vietā šī, šī populārā uh, birokrātu līdzība par to, ka nebūtu jāizgāž vannas ūdens ar visu bērnu ārā. Noteikti tā arī rīkosimies. Un, ciešā sadarbībā ar uh, institūcijām, dalību valstīm, dažādiem partneriem, un te vēlos pasvītrot tātad MVU sūtņu tīkla lomu. Uh, Eh, komisārs Bretons eh, plenārsesijā jau eh, jums atskaitījās par paveikto un par tuvākā laika iecerēm, proti, ka MVU jautājums kā tāds tiks, tiks turēts tādā uh, siltumā, augstā aktualitātes pakāpē. Un, nu, jau uh, pievēršoties specifiskākiem jautājumiem, uh, Um, labāks regulējums. Uh, ikreiz runājot ar MVU pārstāvjiem, šis jautājums atkal un atkal izskan kā, kā pirmais, kā tas aktuālākais. Un uh, jūs jau visi dzirdējāt, kā, kā šīs komisijas uh, vadība ir, ir uh, vēlreiz tā, tā uzņēmusies uh, šo vieglāka, vienkāršāka regulējuma uh, misiju. Uh, tāpat laikā noturot uh, augstus uh, standartus. Uh, tāpat arī jaunu likumprojektu izstrādē neatņemama sastāvdaļa ir MVU tests. Noteikti raudzīsimies, lai arī mūsu dažādie ietekmes izvērtējumi tiktu sagatavoti no tādu lielāku izpratni un, un, un apzinātību. Un, mm, nu, tas zaļā kursa kontekstā varētu būt īpaši nozīmīgi. Tā kā ir ieceres, ir uh, šie primārie instrumenti darba uzsākšanai, uh, bet nešaubos, ka laika gaitā būs, būs jaunas idejas, jauni ierosinājumi. Uh, nu, šeit ir vēl jāpiemina šie, šie pamatprincipi, digitāla risinājuma pēc noklusējuma, uh, viens, uh, viena vienīga soļa speršanas, uh, šis princips, ka, ka viena operācija nav, nav veicama nezinu cik reizes, bet tikai vienreiz. Uh, un, mm, ja pievēršamies vienotajam tirgum, tas. Uh, nu, tas ir tas, tas uh, spēļu laukums, tās milškasti, kur mūsu mazie vidējie uh, aug, attīstās, uzņem uh, apgriezienu, audzē muskuļus uh, iziešanai pasaules uh, tirgu. Uh, Un mūsu pienākums ir raudzīties, lai eh, šeit eh, augtu un attīstītos arī tādas uh, idejas no, no, no, no saknēm, no, no šī sākotnējā līmeņa un, un tad iet uz augšu uh, par to, kā, kā šī, šī praksa būtu uh, uzlabojama. Tāpat arī uh, dalībvalstis eh, bieži vien eh, pārcenšas ar dažādu normu, eh, tādu formālu piemērošanu, pārņemšanu, kā rezultātā kādu regulu ievērošana uzņēmumiem kļūst nesamērīgi sarežģīta un apgrūtinoša. Mūsu, mūsu apņēmība tad ir gādāt, lai tas tā nenotiktu. Maksājumu kavēšanās, eh, šī aiztura, tas joprojām ir aktuāls jautājums vairākās dalību valstīs, un nešaubos, kā, kā šo valstu pārstāvi labi to, to zina, par kurām valstīm es runāju. Eh, tāpat arī eh, rēķinu apmaksa, divas trešdaļas rēķinu tiek apmaksātas ar zināmu nokavēšanos. Uh, tā, tas ir nu, nu, tāds, tāds ieradums, kas, kas ir jālauž, kas ir jāmaina. Finansējuma pieejamība. Nu, šeit ir, ir vairāki instrumenti, kas jau ir pazīstami kopš kosme programmas sākuma, InvestEU, tāpat arī ir Eh, šis priekšlikums eh, pārgrupēt, pārorganizēt visu finanšu atbalstu instrumentu saimniecību, eh, to starp šo budžeta garantiju instrumentu, kopējo finansējuma apjomu paaugstinot un noteikti raudzīsimies, kā finansējumu novirzot il, tādu ilgtspēju uh, sekmēt uh, bez, bez papildu uh, formalitātēm un, un, un uh, piepūles. Uh, mūsu jaunā priekšsēdētāja tāpat arī ir, ir publiski iestājusies, ka uh, ir jāstrādā, lai mazajiem vidējiem uzņēmumiem būtu, būtu vieglākas piekļuvas iespējas uh, kapitāla tirgumu, uh, valsts uh, konkursiem. Un eh, pirms eh, uzklausu jūsu jautājumus, eh, vēlos arī norādīt, ka mēs labi apzināmies šī brīža aktuālās tendences, globalizāciju, nu, tādu biznesa interne, internacionalizāciju. Mēs vēlamies, lai uzņēmumi šai cīņā sacensībā nebūtu vieni, bet varētu veidot tīklus, organizēties un. Nu, mainoties eh, tirzniecības plūsmām pasaulē, neapšaubāmi jāsaprot, ka uh, viegli nebūs, ka, ka būs smagas diskusijas par brīvās tirzniecības nolīgumiem, un šeit ir, ir, ir ļoti konkrēta reāla iespēja sniegt uh, mazajiem vidējiem mūsu uzņēmumiem reālu atbalstu. Uh, nu, lūk, ar prieku uzklausīšu jūs jautājumus un komentārus. Hmm, es paldies par šo pārskatu par dažādiem instrumentiem, dažādām iniciatīvām. Nu, te jūs pieskarāties daudziem jautājumiem, kas arī mūsu uzmanības uh, lokā, nu, piemēram, piekļuve finansējumam, birokrātijas samazināšana, kā arī uh, eh, MEU un dažādu projektu pielāgošanās modernām vajadzībām, kā labāk definēt uh, um, mūsu rīcību politikas uzstādījumus tā, lai tie būtu piemērojami MEU un tā tālāk. Um, tad, nu, mārs tagad jums, eh, politisko grupu pārstāvjiem, tātad eh, lūdzu izrādiet savu interesi, piesakieties, um, bet sāksim, kā ierasts ar tautas pārtīju, Virkonēns kundze. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Šaivers kundze jums par jūsu prezentāciju. Jūs tiešām pieskārāties daudziem svarīgiem aktuāliem jautājumiem, nu, piemēram, labāks regulējums, labāka likumdošana, kas, protams, ir arī mūsu komitejas prioritāte. Mēs zinām, ka bieži vien eh, ES likumdošana piemērot lielajiem uzņēmumiem, un nāži aprūpējas tas, tā, lai tomēr tiesība akti būtu, piem, būtu mm, adekvāti arī eh, MVU vajadzībām, un jūs arī esat svarīgi šai kontekstā, un šis te one in, one out princips ir kārtīgi svarīgs un interesants eh, MVU, un tas kā tik, tas tiks īstenots. Novēlēt maksājumu, arī šo jautājumu jūs pieminējāt MVU un, un dažādi partneriem pastāvīgi izcer to, ka tā ir reāla problēma. Direktīva par nevēlētiem maksājumiem ir adekvāti jāievieš visās dalībvalstīs. Un arī e, tātad scaling up, jeb um, darbības izvēršana viens no jautājumiem, kas mums uh, arī ir aktuālāks un aktuālāks, bet man vēl divi jautājumi padomā. Rīta cēlienā runājām par programmu Apvāršanas Eiropa. Mūsu komiteja vēlas sekmēt to, lai MVU aktīvāk piedalītos šajās programmās. Uh, lai šis instruments būtu piemērots arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Vai esat veikuši izvērtējumu no komisijas puses? Vai ir kāda veiksmes stāsti, panākumu stāsti, ko jūs varētu mums likt galdā? Kas ir tie MVU, kas var sekmīgi piedalīties programmā apvārsnes? Un kā šos procesus padarīt varbūt sekmīgākus, kā šo pārējo praksi varbūt vērst plašumā? Un tad jautājums par digitalizāciju arī tam jūs pieskārāties, mēs eh, zinām, kā daudz MVU, kas strādā digitalizācijas jomā, ir izstrādājuši eh, pilnīgi jaunus uzņēmējdarbības modeļus, bet eh, joprojām ir vēl daudz tātad tradicionālo MBU, kuriem nav attiecīgu iemaņu, kas nevar pārkvalificēties uz digitālajiem laikmetam nepieciešamajām prasībām. Vai Eiropas līmenī ir kādi instrumenti, kādi, kādas iespējas atbalstīt arī šos tradicionālākos, tā teikt, MBU iesaistīties digitalizācijas procesos un izdzīvot šajā digitālajā laikmetā un skarbajā konkurencē. Vai varbūt tas vairāk būtu jādara dalību valstīm, un mēs varētu vienkārši izplatīt eh, tādu labāko praksi. Vai varbūt tiešām būtu nepieciešama īpaša stratēģija MVU digitalizācijai. Paldies! Paldies, Virkanīnas kundzē! Riņu vārdā! Nākamā kolēģi izteiksies. Kristīna, priecājos jūs atkal redzēt, saka Jabalavas kundze, runājot viņu Eiropā vārdā. Jūs esat izstrādājuši tādu Fit for Future platformu, tātad, simēram sakot, platformu, kas eh, arī sekmē digitalizāciju, labākas eh, likumdošanas pārņemšanu tā tālāk. Eh, kas, kāda ir plāna attiecībā uz šo platformu, šīs platformas nākotni? Un kā tā varētu ietekmēt gaidāmas komisijas priekšlikumus? Kā nodrošināt to, lai mazo uzņēmumu balsts ne tikai tiktu sadzirdēts, bet arī sakot kādu pēcpasākumu, lai tās eh, eh, reāli tik ņemt tas vērā. Nu, šīs mūsdienās daudz runājam par mākslīgo intelektu, arī šodien mēs par to runājam. Jāsaka, ka MVU vēl eh, īpaši nāc, ka necenšas izmantot mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas. Mikro uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem ir grūti iegūt finansējumu augsta riska projektiem. Uh, lielākiem MBU ir nepieciešams pārstrādāt savu biznesa modeli, kas arī ir tāds dārgs pasākums, ka nepieciešams ieguldīt adekvātā cilvēka kapitālā. Nu, kādi jūs varētu varbūt um, horizontāli izvērst uh, šīs um, uh, apzināšanās iespējas, rezonanci par mākslinieku intelektu vai citām jaunām tehnoloģijām? Kā panākt tādu ciešāku dialogu starp uh, komisiju, ASME, nacionālajiem kontaktpunktiem un uh, digitālo inovāciju centriem Eiropā. Un jautājums arī par šo te ziņojumu. Pēc šīs diskusijas mums būs uh, iespēja iepazīties ar, ar evidentu palādes atzinumu par MVU. Tātad veiks ir pētījums par MVU instrumentiem, kas liecina par to, ka 62% no MVU patiesībā neapzinās to, ka viņiem ir pieejams atsevišķu finansējums MVU. Uh, tad vajadzībām, ka tas palicis neizmantots. 62% manuprāt ir ārkārtīgi tāds iespaidīgs cipars. Ir kozmē, FC un citas iespējas, citi instrumenti, kurus varētu izmantot MVU un papildus finansējumu piesaistīt un nu, nekā. Nu, ko tu varētu darīt, lai mainītu šo te komunikāciju, saziņu un, un darītu uh, Uh, pie, pievērstam uh, uzmanību tam, ka viņiem ir papildus iespējas. Jo 62% nu, ziniet, tas taču ir tiešām milzīgs cipars. Tiešām liecina par to, ka mums komunikācija kaut kas nav kārtībā. Paldies! Ideja vārdā Koropāvā kungs, lūdzu. Jā, paldies! Mm. Direktors kundze, mēs uzklausījām debats plenārsesijā. Grustājās komisārs Britons. Viņš arī iezīmēja to, kādai vajadzētu izskatīties MVU stratēģijai. Pašlaik es domāju, ka mēs tagad tikai iezīmējam principus. Tomēr vajadzētu kļūt konkrētākiem par to, kāds, tad, kādiem jābūt šiem priekšlikumiem. Tad, nu, vispirms runājot par 361.2003 rekomendāciju, kur bija atsauce uz Itālijas gadījumā ļoti svarīgu konceptu. Bieži vien tiek runāts par maziem vidējiem uzņēmumiem, bet rekomendācijā tika runāts arī par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo ir ārkārtīgi daudz, uh, ir ļoti mazi uzņēmumi, kur ir ļoti maz strādājošo, bet kas uztur ekonomiku ļoti lielā teritorijā valstī. Es nezinu, vai joprojām šī rekomendācija ir spēkā, bet šis koncepts ir jāpārņem. Kad runāju par maziem vidēm uzņēmumiem, jāceras, ka ir arī vēl mikro uzņēmumi. Ļoti labi arī, ka komisārs arī norādīja, kā tieši būs atbildīgais delegāts arī par mazajiem, mikro mazajiem uzņēmumiem. Tad kā notiks sadarbība ar citām nozarēm komisijā visā šajā likumdošanas procedūras laikā. Es varu iedomāties, uh, varbūt ieteikt dažas lietas. Komisija ļoti labi ir strādājusi par maksājumu kavējumu direktīvu. Ir paveikts šeit lielisks darbs un jāteic, ka uzņēmumi, kas bija lielā uh, grūtī, uzņēmumi, kas bija lielās grūtībās, tiešām varēja uzelpot. Bet jāpadara vēl šī direktīva efektīvāka ar monitoringu. Vai varbūt vajadzētu pārskatīt Small Business Act, kā arī vajadzētu garantēt valstīm lielāku elastību, īpaši, kas attiecas uz PVN eh, likmēm un kas attiecas uz vienkāršoto režīmu piemērošanu. Tāpat, kas attiecas uz kredīti, saņem, uz iespēju saņemt kredītu. Uh, banku finansējumu, te uzņēmumiem vajadzētu vēl vairāk atvieglot uh, um, šo iespēju saņemt finansējumu īpaši mikro uzņēmumiem. Tad vēl viena lieta, kas būtu jāņem vērā pārskatot stratēģiju, iekļaut tādus noteikumus, kas arī ļauj izcelt uh, preču izcelsmes valsti made in. Īpaši jau mazajiem uzņēmiem tas ir ļoti svarīgi globalizētajā pasaulē. Lai viņi varētu turpināt savu vietējo uzņēmē darbību. Paldies! Paldies! Varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem pirmiem trim komentāriem, tu uzklausīsi nākādu pārīti. Uh, Lai nav tā, ka es beigās ir eh, jāatbild veselu gūsmu dažādu jautājumu. Lūdzu. Paldies. Eh, nu, jā, bija trīs tādi diezgan tādi, tādi apjomīgi jautājumi par dažādām tēmām. Birkanēns kundzei atbildēšu tā. Par digitalizāciju un MVU problēmām šajā jomā jūs, jūs taujājāt. Uh, Un eh, mums eh, turpinās pilota eh, projekts kosmēja programmas ietvaros, kur mēs konkrēti runājam par MBU digitalizācijas problēmām un palīdzam MBU. Un jāsaka, nav runa par uzņēmumu, kas tur vēlas iegādāties kādu jaunu datoru, tik vienkārši lietas, bet, bet uh, digitalizācija kā nu, tāds uzņēmēja darbības transformācijas uh, process, kur nepieciešami krietni ieguldījumi. Uh, Un EAF um, strādā pie šī pilota projekta, ir sludināts uh, konkurss un, un tur vairākas lietas jau notiek. Un uh, no finansēšanas viedokļa raugoties, tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Un tad jūs abi uzdevāt uh, jautājumus par, par tā, tādu veselu gūzmu jautājumu, sākot ar mākslinieku intelektu metodētām tradicionālākām jomām. Stratēģijā mēs mēģinām savienot uh, pastāvošos atbalsta instrumentus. Ir šis tad, e, digitālās maģistrālas instru, instruments, Digital Hub. Um, tas ir jāvērš plašumā, lai tam piesaistītos pēc iespējas plašāks MVU lokus. Un tas ir jāsaist arī ar to, kas e, eksistē dalībvalstu reģionālā līmenī. Mēs e, arī um, Eiropas uzņēmumu tīkla ietvaros varētu veikt attiecīgas aktivitātes. Un uh, tika uh, citēts uh, skaitlis 62%, jo neapzinās, ka tiem pieejams papildus finansējums. Nu, tas tiešām ir skumīgi. Un nu, šī jautājuma varētu risināt ar vairākām iniciatīvām. Mums būs tāda optimizētāka pieeja nākotnē. Ja jūs esat radošo aprindu pārstāvs, tad jums nav obligāti jāstrādā ar radošām aprindām, paredzētajos eh, projektos jūs varat pie, pieslēgties arī citur. Instrumenti ir diezgan elastīgi. Uzņēmumiem nelaiši ir varbūt vienkārši saprast, kurā jomā viņiem būtu jāpieslēdzas, bet eh, nu, tas nav tik traki beigās. Nu, jā, nodrošina, lai uh, būtu dažādi kontaktpunkti, arī Eiropas uzņēmēji tīklā, piemēram, uh, būtu jābūt vienotam kontaktpunktam patiesībā, kas varētu arī tad, tad palīdzēt, eh, tā teikt, vest aiz rokas eh, uzņēmumus eh, tur, kur viņiem ir vispiemēr, piemērotākie instrumenti. Esam guvuši svarīgas mācības. Komunikāciju un dažādu publikāciju jomā esam piestrādājuši un nu, esam guvuši vērtīgas mācības no MBO instrumenta. EASME e ir mūsu aģentūra, kas strādā pie šiem iniciatīvām, informē MBU Bet, nu, protams, ka situācija nav gluži ideāla. Var vēl piestrādāt un panākt eh, labākus rezultātus. Jūs eh, vaicājāt, kādas mācības esam guvuši, piemēram, šo instrumentu. Finansējuma apkopošana, blendings. Eh, ļoti bieži tikai tā var strādāt, tātad apvienot grāmatus un citas iespējas, un nākotnē pie tā arī turpināsim strādāt. Tā. Karoto kungs eh, vaicā par MVU definīciju. Nu jā, jūs zināt, ka, ka ir eh, šajā definīcijā ir īpaši izcelti mikro uzņēmumi, bet kopumā MVU definīcija ir tāda ļoti vis, nu, vispārīga un, un um, domājot par to, kā tad varbūt šo definīciju precizēt, ir jāsaprot, ka mikro uzņēmumiem ir sava specifika. Varbūt, ka MVU definīcija būtu jāpaplašina, varbūt, ka vidēju uzņēmumu definīcija būtu jāizcer atsevišķi, kas ir diezgan loģiski pieeja patiesībā, jo uzņēmumi pēc savas būtības ir diezgan atšķirīgi. Un svarīgi, lai, lai nu kāda būtu MVU definīcija, tā, tā būtu pēc iespējas plašāk, lai nebūtu tāda tiesība akti, kas, um, kas a priori izslēgtu MVU. Ir atsevišķi gadījumi, kad, eh, piemēram, atsevišķi grāmatvedības prasības neatiecas uz MEU, bet tiesība akts likums, kas pēc principā, pēc definīcijas izslēgtu no savas darbības jums MEU, nu, nebūtu desko jēdzīgs, ņemot vērā to, ka vairums eh, uzņēmumu Eiropā tomēr ir MEU. Un tā kā šāds tiesība akts būtu visai dīvains. Un te es pieskaros tam, ko jūs sacījāt, Bekanēns kundze. Mm, jā, piemēram, šis princips eh, sākt ar mazāko, think small first, kā tas angļuiski saucās. Pēc definīcijas tātad, ja MVU tiek galā ar kādiem tiesību aktu uh, uzstādījumiem un prasībām, un tad jau arī lieliem uzņēmumiem nevajadzētu būt īpašām problēmām. Nu, cerams, ka es neesmu neko palaidus garām. Ja ne, tad uh, kulāros varam vēl uh, apspriest citas lietas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums vēl ir četri uh, komentāri, četri kolēģi pieteikušies izteikties šajā nākamajā diskusiju raundā, un tad jūs varēsiet atbildēt arī šiem komentāriem un varbūt uh, rezumēt. Markus Pīpers, lūdzu. Kā nākamais, paldies priekšsēdētā, izteikšos uh, eh, vāciski. Un nu, šāpēc, kundze, esmu ļoti precīzi šeit redzēt. Pirms pāris gadiem bija tāds laiks, kad, eh, kad komisijas MU pārstāvis 70% laika veltīja. Vēl Tātad līdzīgi apskatīt, tur ir dažādi struktūra fondi, kosmē, MVU un tā tālāk. Un nu, MVU politika tika saistīta tikai vienīgi ar naudu. Nu, tagad es uzmanīgi klausījos, un, un, un, ko jūs sakat, protams, nauda ir svarīga, bet, bet šodien 70% laika jūs veltījāt eh, ietver eh, nu, nosacījumiem, tātad eh, ietver noteikumiem MVU, un tas nozīmē digitalizāciju, jau god, labāka godīga pieeja datiem, un šie um, Ietver noteikumu nozīmēm vēl tests ir pārbaudi, tātad eh, mēs alaši eh, sadakās tiesību aktus pārbaudām, vai tie būs piemērti MVU. Šie ietver noteikumu nozīmē arī to, ka šis princips one in, one out tie nozīmē, un par to man bija īpaši prieks dzirdēt, ka, ka ir eh, kāda horizontāla pārstāvības vieta, kāda, kāda, kāda kontaktpunkts MVU, ja pareizi saprotu, tad, tad, tad, tad ehm, Britona kungs eh, te ir atbildīgs, bet, eh, eh, manuprāt, MVU, par MVU būtu jāatbild pašai priekšsēdē, komisijas priekšsēdē, nevis komisāram, kas atbild par, par konkurenci. Un Šefkoviča kungs vai, vai, vai Gabriels kundze, piemēram. Un arī viņiem ir kaut kāda saistība ar MVU, protams, bet, bet mūsuprāt, MVU tematikai kā, kā tādai būtu jābūt horizontālai tēmai, un par to, principā, būtu jāatbild pašai komisijas priekšsēdētājai. Ja? Tas, lūk, man pirmais tāds, tāds komentārs, un um, tad vēl man uh, jautājums. Runājot par, jūs runājat par tās, tās sauktiem midcaps. Es te teiktu, ka, tad, tad, nu, tam ir jāpērš īpaši uzmanību, protams, šim aspektam, bet. Ir... Bet, uh, ja runājam konkrēti par zaļo kursu, ja ir MVU, mazie vidēji uzņēmumi, kas, eh, kuriem varbūt tāda komplicēta ražošanas struktūra, bet, bet, eh, bet kas ļoti maz emitē, kuriem maz izmešu, tad, eh, ja, ja šie uzņēmumi tomēr vēlas, viņiem vajag piedalīties ehm, izmešu tirsniecībā, vai MBU nevarētu kaut kā izslēgt no šīs birokrātiskās sistēmas, viņi nevarētu būt kāds nu, derogāts izņēmums. Un, Un varbūt arī runājot par valsts atbalstu, te varētu būt īpašs, um, īpašs priekšroks tātad investīcijām maziem uzņēmumiem, kas investē šajās maz emitējušās tehnoloģijās. Ja reiz zaļais kurs ir tik svarīgs, tad varbūt tajā īpaši vietu vajadzētu atvēlēt arī MBU. Paldies! Tālāk Mikails Ploss. Nākamais. Paldies! Tā mēs raugāmies, kādu budžetu piedāvā Žants eh, Šārls Mišels, un, eh, un viņš ierosināja, ka tātad tikai trešdaļa treš, programmas tiek eh, saņem atbalstu no tā, ko ierosināja Eiropas parlaments. Bet ML programmām būtu nepieciešama papildus līdzekļi. Ko tad darīt lietas labā? Un nu, tad vēl turpinot diskusiju par jautājumu, kā tad uh, zaļā kursā aktīvāk iesaistīt MVU. MVU lomu padarīt prominentāku šajā zaļā kursā. 99% no es uzņēmumiem uh, ir uzņēmušies tātad saistības realizēt līdz 50 gadam uh, klimata neitrālu tātad uh, politiku un ražošanu. Un kā varētu atbalstīt viņiem tātad ne tikai to, ka viņi samazina savas izmešas, bet uh, bet izmanto šīs iespējas un ir tāda pionieru šajā jaunajā dekarbonizācijas e, tirgu, jauno tehnoloģiju tirgu. Varbūt jums ir kāds pārdoms šai sakarā, kā tad specifisku atbalstu tie varētu saņemt šajā darbā. Un otrs puses, e, kādu konkrētu atbalstu jūs varētu dot MVU, lai tie e, pašu tādās ilgspējības plānos iestrādātu, piemēram, resursu efektivitāti, un lai viņu biznesa plāni atbilstu uh, kopējiem emisiju samazināšanas mēķiem un klimata eh, neutralitātes principu sasniegšanai līdz 50 gadiem. Paldies, Karvaļo kundze, nākamā. Paldies priekšstādētāji un paldies arī ģenerāla direktors kundzei, ka ieradāties šodien. Es iespēju jūs uzklausīt. Sakot tam, ko sacīja man kolēģi no tautas partijas, eh, uzsvēršu, ka svarīgākie notiekumi jau pirmkārt ir ietvaru nosacījumi par ko daudz tiek runāts, bet arī uh, mazāk barjeru iekšā tirgus, iekšā tirgus uh, pabeigšana, vienlīdzīga konkurence, piekļuva kredītiem, birokrātijas slogu samazināšana. Nu, nebūtu pārāk daudz tādu sarežģītu noteikumu, reglamentācijas, kas reizēm ir arī pretrunīga. Nu, tā ir MVU problēma. Un šeit, tur, protams, jānāk nu, arī par dalībvalstu atbildību, bet vismaz jūs varētu vērst dalībvalstu uzmanību uz to, ka lūk, viņiem ir, ir pārliekas barjeras, sistēma ir pārlieku birokrātiska, lai dalībvalstis kaut ko, kaut ko darītu un, un neradītu vai neliekus šķēršļus MVU. Piemēram, manā centrālā valstī tiešām, lē, nu, piemēram, tiesu lēmumi aizņem diezgan ilgu laiku un MVU vienkārši šī laika nav. Un tālāk, tātad kvalificēta darba spēka pieejamība, tā arī problēma Eiropā sevišķi ņemot vērā digitalizāciju, mākslīgo intelektu un tā tālāk. No MVU ir eh, jādod eh, pieeja eh, cilvēku resursiem, kur, kuriem ir adekvātās iemaņas, un tāda trūkst. Es vienkārši nepietiek šādu kvalificētu kadru. Un cerams, ka dokumentā mm, ziņojumā, kuru uzklausīsim rīt, komisārs Bretons būs veltījis pietiekami uzmanības tam, lai būtu adekvāts speciālistu skaits, inženieri, um, mākslā intelektu speciālisti un IKT speciālisti kopumā. Paldies, kā vēl jau kundze, un spēcot uzklausīsim Džorgus Džordžio kungu. Lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētājiem. Paldies arī Šēmers kundzei, ka ieradāties un uzrunājāt mūs. Ar eh, interesi jūs uzklausīju, jo Mums bija virkne tiešām svarīgu ideju, svarīgu priekšlikumu. Tomēr es uzskatu, ka šīs idejas, šīs nu, deklarācijas, galvenais tās pārvērst eh, darbos. Ja es un Usains Bolts eh, eh, uzsākt skrējienu no viena tā paša starta punkta, nu, par rezultātu nebūtu nekādu šaubu. Nu, skaidrs. Ir, teiksim, dienvidu reģioni, Eiropā, kas bija saskāršies ar milzīgu finanšu krīzi un no tā lielām problēmām. Nu, lai jau tāms līdz ar to lūkāts. Balstoties uz Fonda Lejenas kundzes eh, deklarācijām paziņojumiem, vai eh, varētu, jūs varētu sacīt, ka komisija eh, godprātīgi grasās definēt vēl tā, lai nu, netiktu izslēgti nelielie ģimenes uzņēmumi? Vai tiks paaugstināts finansējums kosmi programmai? Vai um, valsts atbalsts un valsts investīcijas būs pieejams eh, šādiem MVU. Vai komisija nopietni grasās eh, mainīt eh, atsevišķus kritērijus, kas pagaidām izslēdz noteikti MVU no, no papildus finansējuma iespējām, kā tas Grieķijā, piemēram, ir. 99% no uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir tieši MVU. No 2013. gada līdz, līdz šodienai 50 tūkstošiem jau ir bankrotējuši, ir, ir, ir pārstājuši darboties, un tas nenāk pa labu tavas saimniecībai. Paldies! Šāberis kundze, lūdzu, tagad vārds jums, varbūt jūs varētu sniegt īsu atbildu uz izskanējušiem komentāriem. Un paldies, varbūt atkal sagrupēšu šos jautājumus par, par tādām kategorijām, jo vairāk mazāk tie bija par vienu to pašu, par zaļo kursu un MVU. Ilgspējība ja vienlaikus ir lieliski iespēja mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies, lai nākotnē šī eko līderi kļūtu par tiem, kas nosaka standārdus arī pasaules līmenī. Tā kā visās mūsu programmās eh, ir eh, tas tāds centrālais elements, bet, protams, daudziem MVU tas ir milzīgs izaicinājums, tas ir tradicionāliem uzņēmumiem. Neizmirsīsim, ka dažiem ir jāiziet tā dubu, dubultā pārēja, ne tikai uz digitalizāciju, bet arī uz vidē draudzīgu saimniekošanu. Nu, te, protams, mēs mēģināsim viņiem sniegt adekvātu atbalstu, struktūrālu atbalstu. Un mūsu tādu neticīgu finanšu intervenciju arī. Nu, jūs tiksties ar Timermans kungu vēlāk, un nu, noteikti tas ir jautājums, ko varētu uzdot uh, viņiem. Pīpērkungs aicina jūs šo tēmu pārspēlēt. Uh, Timermans kunga lauceņu tā sacīja mm, zaļo kursa īstenošanas uh, kontekstā. Tas ir nu, svarīgs jautājums. Vispārīgais princips mums ir tāds, ka ieviešana īstenošana jābūt pēc iespējas vērienīgākai, ambiciozākai, MVU ir jāizmanto viņiem dotās iespējas, bet, protams, viņiem jābūt arī jāstrādā atbilstoši spēles noteikumiem un uh, alaž būs šis MVU tests arī. Kavaļo kundze par uh, um, iemaņu trūkumu, par kvalificētu kadru trūkumu. Jā, problēma. MVO arī no savas puses izrāda, ka apliecina to, ka lielāka problēma par piekļuvu finansējumu faktiski mūsdienās ir kvalificēta kadri. Mēs sevišķi digitalizācijas eh, kontekstā ar manu komisāru rīt varēsim par to vairāk parunāt par attiecīgām iniciatīvām, bet arī šeit vēlos atgādināt, ka līdztekus eh, pakotnē, tiesību aktu pakotnē, kas nāks klājā 10. mārtā par vienoto tirgu MVO un digitalizāciju, Nācos precīzi, kurā dienā, bet katrā ziņā arī, arī um, iemaņu, tātad da, kvalificēta darba spēka mm, atbalsta domāt likumdošanas aktu pakotni nāks klājā visai drīz. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, kas um, jāliek aiz auss. Un tad īsti vāciski rēģējuši, jo Pīpar kungs, jūs stāvat vairākas jautājumas vāciski, kas attiecas uz šiem VU sūtiem, kontaktpunktu. Un svarīgākais. Um, Nu, šajā sakarā tās, lai MLU politikas rezonanci ietu plašumā. Nu, tam arī tāds labs, um, labs aspējās starp MLU politiku komisijas uh, līmenī, kas, kuries tas ir vairāk dienestu un, un dalībos līmeni. Par, uh, par MLU tā šī sūtņa iecelšanu es neatbildu. Ņemtīsiet acis misijas vēstulē, tātad uh, no komisijas tad uh, tad nu, komisijai pašai tas ir jānominē šis MVU sūtnis, kas arī notiks. Tad nu, skatīsimies, kur, kur viņš atradīsies un tā, bet nu, mēs jau mums ir kopējs. Šim MVU sūtnim ir jāspēlē svarīga loma, jānodrošina tas, lai arī īpašās jomās, kur komisija ir kompetenta, MVU aspekti tiktu ņemt vērā un spēlēt būtisku lomu. Lūk. Un tad vēl Džordžija kungs par, eh, par ietekmes eh, izvērtējumu un, un ko mēs darām. Nu, nu runā par Grieķiju. Domāju, ka mūsu intervences ir bijušas visai sekmīgas. Finanšu jomā un citur. Protams, lietas varētu uzlabot, bet uh, MVU un darbība Grieķijā pēdējā laikā ir eh, aktivizējusies, vērsties plašumā. Mēs varam padalīties ar jums eh, sagatavošanā tādā informācijā, kāda būs MVU stratēģija, tā pagaidām vēl nav pabeigta, bet nu, šis tas jau ir zināms. Un noslēdzot, jo skatos, ka jūs droši vien gribētu pārēc nākamo darbu kārtības punktu, nu, tiešām eh, šie komentāri no jūsu puses mūsu stratēģiem darbam ir bijuši visai vērtīgi. Tos arī ņemsim vērā. Un nu, nav tā, ka pirmo stratēģiju darbs pie vēl beigsies. Nē, vēl pastāvīgi būs mūsu redzes lokā, pastāvīgi būs viena no augstākajām prioritātēm. Jūs pamatot sacījāt, ka viņiem ir savas īpatnības, savas intereses, un vēlaši balstīsimies arī uz jūsu sacītos, jūsu pieredzi. Jūs kaut galā esat kontaktā ar saviem vēlētājiem un uzņēmējiem attiecīgi arī. Un nu, šī sasaukuma laikā tā arī strādās, un tad, kad MVO stratēģija arī tiks pieņemta, nu, tad kopā uh, skatīsimies, raudzīsimies, kā tad, kā tad to sekmīgi īstenot un ievies dzīvē. Paldies Šābērs kundzēm, paldies par um, šo te jūsu prezentāciju, jūs sniegtajām atbildēm. Ceram, ka jūs turpināsiet savu vērtīgo darbu. Tas tiešām ir svarīgs, un um, mēs uh, tam sekosim līdzi. Uzturēsim um, tādus daudzīgus kontaktus, un, mums, protams, no savas puses Atbalstīsim izstās labās un vērtīgās iniciatīvas, kas var atvieglot dzīvi Eiropas MVU. E Turpināsim diskusijas par MVU, e bet uh, tagad uh, tas būs no Eiropas eh, revīzijas palātas viedokļa raugoties. Interesanti priekšlikumi, interesanti ierosinājumi, kā uzlabot uh, programmas, uh, ko Eiropas saimnība ir īstenojusi un, un turpina īstenot uh, MVU e jomā. Nu, tagad aicināšu mums šeit pievienoties šeit prezidija gada Brēninkmājā ar kungu. Aleks Pennings Mājers ir uh, uh revīzijas palādes loceklis no Nīderlandes. Un, uh, viņš mums stādīs priekšā galvenos uh, atzinumus, galvenās tēzes no revīzijas uh, palātas uh, svaigākā īpašā ziņojuma par, par MVU instrumentu darbību, tāda efektīva un inovatīva um, programma un izaicinājumi. Brenigmajer kungs cerams, ka sniegs mums revīzijas palādes pārskatu par to, cik tad efektīvs ir bijis šis iedomājums instruments iepriekšējā programma periodā, kādas ir gūtas mācības un ko varētu darīt, lai uzlabotu šīs programmas efektivitāti nākotnē. Aicinu kolēģis, kas vēlas izteikties šai sakarā, paust savu vēlmi, paceļot savu karteņu, tātad karteņu jūsu vārdu, kā mēs to parasti darām, pagrieziet to, to, to vertikāli, kā, kāds pieņems tagad šajā sasākumā. Un rīkosimies tā, tātad 10 minūtes revīzijas palātas pārstāvim. Pirmajā prezentācijā, un tad būs tāds viens uh, komentāru rauns no jums visiem. Protams, koordinatoriem ir priekšroka, bet uh, uzklausīsim arī citus kolēģus, un uh, cerams, ka visrunātāji varēs izteikties vienā piegājā, vienā raundā, un tad atkal dosim ir pietiekami daudz laika revīzijas palātas pārstāvim, lai atbildētu uz izskanējušiem komentāriem. Tālāk, lūdzu vārds revīzijas palātēm. Liels paldies! Priekšsēdētāji, Busoja kungs, paldies par man doto iespēju prezentēt komitejā revīzijas palātas ziņojumu. Nosaukums MBU instruments aktivitāte efektīva programma izaicinājuma risināšanā un svarīgākais vēstījums ir tāds, ka MBU instrumentam ir jābūt efektīvam, iedarbīgam. Jā, ir vairāk ieteikumi, kā uzlabot uh, un pielāgot to nākotnē, bet tik tiešām runa ir par ļoti labu instrumentu. MVU instruments ir sasaistīts ar inovācijas padomas darbu. Tad esmu sniedzis arī plašāku PowerPoint prezentāciju ar papildus informāciju. Tagad es koncentrēšos uz galvenajiem jautājumiem šīs dienas prezentācijā. Un tagad pirmais attēls par to. Jā, tas ir redzams. Kādēļ mēs veicām revīziju? Kā jau iepriekš tika novērots, tā 99% no uzņēmēja darbības ir MVU. Līdz ar to tiešām varam runāt par milzīgu īpatsvaru. 66% nodarbinātības ir šāda veida uzņēmumos. Nākamais attēls revīzijas eh, jautājumi. Vai pareizie MBO bija mērķa auditorija, tālāk geogrāfiskais nosagums, izcelība, tālāk vai tika atbalstīti labākie projekti ar šo MBO instrumentu kā arī kāda ir komisijas rīcības uh, efektivitāte, vai komisija atbalsta vai neatbalsta MVU. Tad saņēmām arī atgriezenisko saikni par šo programmu. Tātad tie, kuri izvērtē programmas, ko piedāvāja MVU, ko pašas MVU īsteno, pirmā fāze, izpētes uh, fāze ļoti svarīga, lai piesaistītu MVU ES programmām. Izmaksas ir nesamērīgas. Arī konstatējām, ka ir pārklāšanās eh, dažās valstīs ar līdzīgām schēmām. Ne visās valstīs tas tā ir, bet dažās tā ir. Otrā fāze - inovācijas projekts. Ir ļoti efektīvs iedarbīgs atbalsts MVU tad arī tas eh, tiešām tiek augsti novērtēts. Tam ir arī sviras efekts S eh, zīmolā. Mm, tas ir tiešām ļoti pozitīvi. Trešajā fāzē te mēs runājam par MVU apmācību, sākam ar izpētes pētījumu, tālāk inovācijas projekti un treškārt eh, MVU apmācību, kā augt tālāk kā palielināt peļņu, atbalstīt izaugsmi. Nu, trūkumi ir tādi, ka tas uh, viss tika aktivizēts pārāk vēlu, un ļoti maz arī tas tika uh, konstruēts specifiskām vajadzībām. Tālāk ļoti svarīgs jautājums ir geogrāfiskais pārklājums. Manā attēlā šeit esmu sniedzis vairāk detalizētu uh, valsts specifisku informāciju. Te jūs varat redzēt, ka Eiropā ir divas MVU valstu grupas. Zemākā līmenī ir viena grupa, otra grupa augstākā līmenī. Jautājums ir par to, kuras valstis tad ir MVU attīstības augšgalā un tad kura grupa visvairāk iegūst no MVU instrumenta Man ir jāatzīst, ka koncentrējāmies šeit uz Eiropas Savienības valstīm, bet ir arī ne Eiropas Savienības valsts, kas arī var izmantot MBU instrumentu, īpaši tam ir Izrēlu, kura, kur ir ļoti efektīvs un ārkārtīgi uh, pievilcīgs šis MBU instruments. Šī grafika ir arī ļoti svarīgi saprast, tad kāda ir iemesla, kāda ir atšķirības starp valstīm. Lai mēs zinātu, tad, kas būtu jādara dalību valstīm, kas būtu jādara Eiropas komisijai, lai uzlabotu uh, zemāku reģionu valstu situāciju. Vispirms ir problēma par to, ka pastāv dažādas nacionālās stratēģijas. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai būtu savienotas nacionālās stratēģijas dalību valstīs, un šis uh, arī norāda uz to, ka Izraēla te ir ļoti, piemēram, efektīva. Viņiem ir nacionālā stratēģija, kur viņi koncentrēs uz MBU instrumentu. Visām valstīm ir jābūt spēcīgai MBU stratēģijai inovācijās. Eiropas komisija ļoti ierobežojoši um, reklamē šo instrumentu. To varētu uzlabot uh, īpaši valstīs, kas neseņem pietiekamu atbalstu. Treškārt uh, ir arī dažādi atbalsta līmenis, ko sniedz nacionālie kontaktpunkti, bet tas arī ir ļoti svarīgs uh, jautājums. Nacionālie kontaktpunkti dalību valstīs var spēlēt ļoti pozitīvu lomu MVU instrumenta darbībā. Tālāk, tagad mēs runāsim par dažiem novērojumiem, kas tieši skāra atlases procesu trūkumus. atlasot dažādus projektus, kas tiek piedāvāti. Vispirms ir ierobežotie resursi izvērtētājiem. Izvērtētājs sniedz uh, savus komentārus un sakot, ka termiņi ir ļoti īsi, lai varētu atlasīt projektus tādējādi, tas, uh, protams, pasliktina viņu darbu kvalitāti. Un otrs jautājums, kas arī redzams šai grafikā, ir uh, atkārtot projektu iesniegšana. To varu vienkārši interpretēt, kā, nu jā, tas izskatās kā tāda loterija. Ja es nesaņēmu pirmajā raundā pozitīvu rezultātu, tad es mēģinu vēlreiz un vēlreiz. Taču šie atkārtotie mēģinājumi, projekta iesniegšana, visu sistēmu tikai vaina jo tas prasa daudz darba, lai varētu izskatīt un lemt par priekšlikumiem, bet rezultāts tiešām ir ļoti ierobežojošs. Nu, kādi bija mūsu secinājumi? Tad, nu, novērojām, ka bieži vien tika mainītas uh, mērķu grupas, tas radīja neskaidrību. Un uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs mm, jautājums. To mēs redzējām arī uh, 2020. gada izvērtējumā, ka ļoti svarīgi, lai programma būtu visiem zinām un skaidra, lai tā būtu efektīva. Tālāk arī ir ļoti liels risks um, zaudēt privātos investīcijas. MVU instruments eh, sniedz subsīdijas, bet tiek izslēgts šādā gadījumā privātais finansējums. Uh, Eh, trešā fāze šīs apmācības, eh, scale-up fāze, MVU biznesa pātrināšanas pakalpojumi, taču šī trešā fāze tika aktivizēta novēloti. Tagad tā ir aktivizēta, tagad tā ir efektīva un visbeidzot uh, ir nepieciešams vēl arī papildus finansējums saņēmējiem. Tālāk turpināšu ar mūsu rekomendācijām. Jāuzlabo komunikācijas stratēģija, jāatbalsta nacionālie kontaktpunkti, jāuzlabo atlases process un jāierobežo atkārtot projektu iesniegšana, vairāk resursi arī izvērtētājiem, Tad arī jāmazina atkārtot projektu ieviešana, jāpārdomā pirmā fāze. To augsti novērtē visi iesaistītie, taču šī fāze vēl vairāk arī jātīsta. Tad ir jāizveido sinerģijas ar ES finanšu instrumentiem. Komisija jāpasniedz arī jāpalielina savu zināšanas par finanšu uh, saņēmējiem. Paldies! Paldies par ļoti interesanto revīziju, par, paldies par konstruktīvo revīziju, secinājumiem, rekomendācijām. Domāju, ka tiešām tie ir vajadzīgi. Tagad kolēģu jautājumi, komentāri. Virkunens kundz, sāksim ar jums, lūdzu, ETP vārdā. Jā, paldies! Uh, Es gribu pateikt paldies revīzijas palātai ekspertiem. Tiešām ziņojums ļoti interesants lasīja to. Pēc publicēšanas, protams, bija ļoti interesanti redzēt arī dažādās atšķirības starp dalību valstīm kura valsts tad ir visvairāk ieguvusi no MVU instrumentā, esmu nu, no Somijas pati un bieži vien mūsu MVU nezina, kā pieteikties apvāršņa finansējumā, bet redzu, ka īstenībā Soma MVU tik slikti nav mums gājis. Tālāk arī nacionālais atbalsts spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Viss nacionālās inovācijas ekosistēmas darbība ir būtiska, ja es pareizi saprotu tad varbūt tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ dažās valstīs MBU saņa, ir bija guvuši panākums, jo viņu valstis viņus atbalsta. Ir šī inovācijas ekosistēma, kas atbalsta viņus arī Eiropas līmenī. Un tiešām uh, tas ir ļoti būtiski, īpaši plānojot nākamo apvāršņu programmu. Uh, jābūt drošiem tiešām, ka labākiem BU, labākie projekti saņem finansējumu, nevis tie, kuri vienkārši zina, kā pareizi pieteikties. Jūsu rekomendācijās jūs arī minat to, kā mums ir jāanalizē dažādi finanšu instrumenti Eiropas līmenī. Varbūt jūs varētu vairāk kaut ko paskaidrot, vai ir specifisks problēmas starp dažādiem finanšu instrumentiem, kādēļ tie gana labi nav darbojušies apvāršņa finansējumā. Tiešām paldies revīzijas palātai, ziņojums bija lielisks. Noteikti to izmantosim strādājot ar jauno programmu. Jā, paldies. Un tagad jābalovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es jūs, Aleks, sveici, sveicu šajā komitejā. Pēdējos piecus gadus tikāmies budžeta komitejā, bet tagad ļoti labi, ka varam šeit komitejā runāt par jūsu ziņojumu. Es jau to minēju iepriekš debatēs 64% no MVU vispār nezina, uh, kādas Eiropas Savienības finanšu līdzekļus piedāvā uh, Eiropas Savienība. 64% tas ir milzīgs skaitlis. Rekomendācijā jūs runājat arī par jaunu komunikācijas stratēģiju. Es tiešām domāju, ka mums kopā ir jāprasa komisijai šo komunikāciju uzlabot. Bet kā, kur ir tās galvās problēmas jūsuprāt? Kāpēc jūs uzskatāt, eh, ka tas tā ir, vai saņēmējiem nav pietiekams informācijas? Jūs teicāt, ka nav šīs zināšanas par finanšu vajadzībām, bet kāpēc komisija eh, to nezina? Mēs taču katru dienu runājam par MVU, mums taču jāzina, kādas ir eh, šo uzņēmumu vajadzības. Nu, kur ir tā problēma? kas būtu konkrēti jāuzlabo, un mēs kā komiteja mēs kaut ko varam uzlabot, mēs jau pie tā strādājam. Ko komiteja šeit var darīt? Tālāk jūs savā ziņojumā arī sakāt, ka Nacionālajā kontaktu punktu un MVU būtu varējuši izmantot no stabilākam indikācijām. Nu, to mēs katru reizi sakām runājot par revizijas palādu ziņojumiem. Proti jau no paša sākuma nav noteikti skaidrs prioritātes. Ja nav šis skaidrās prioritātes indikātori, tad jūs nekur netiekat. Jo bez prioritātēm nekur tālu nevar tikt, nu tad uh, Eh, ko mēs varētu ieteikt komisijai par stabilo prioritāšu indikācijām. Par šo pirmo fāzi, pirmo posmu, eh, kur tiek atbalstīti MVU, Jaunajā IAC konfigurācijā nav nekā ekvivalenta, taču jūs sakāt arī savā ziņojumā un prezentācijā, ka šī pirmā fāze sniedz lielu pievienoto vērtību. Uh, Varbūt tad uh, šo jautājumu uzdošu komisijai. Es gribētu zināt, tad kā revīzijas palātas secinājumi tiks ņemt vērā pašņā Eiropas strateģiskajā plānošanā. Jūs sakāt, ka tā ir pievienotā vērtība, bet ekvivalenta vairs nav. Nu, kur ir problēma? Kas ir nogājis uh, greizi, kā to visu sakārtot nākotnē? Un šis ir ļoti izšķirīgs brīdis, mums eh, te ir jāmācās no šī ziņojuma. Liels paldies, un arī tad es eh, sagaidu visus jūs nākamos ziņojumus saistībā ar MVU, ar pētniecību inovāciju, esat liels eksperts. Jūs vienmēr arī tad uh, savos ziņojumos uh, sniedzat pievienoto vērtību. Paldies, tagad Borkijas kungs, paldies, paldies par iekšsēdētāju. Es pateicos par prezentāciju ļoti izsmeļoša. Nu, šajā ziņojumā ir rekomendācijas secinājumi, varam visam piekrist, tas viss tiešām ļoti liederīgi, īpaši jau, kad ir runa par izmaksām, izšķērdību, pārklāšanos, pat krāpniecību. Visi šie instrumenti arī ir darbojas Itālijā, piemēram, Nacionālie kontakti e, tie ir e, ierēģi, kuriem nav daudz brīva laika ministrijās. Un līdz ar to viņi pārvalda instrumentus, par kuriem citi vispār neko nezina. Varbūt, jā, šo komunikāciju varētu uzlabot, un te var simtprocentīgi jums piekrist. Jā, varbūt tad. Uh, pie tā varētu vairāk strādāt. Nu, tad, vai ir jēga veicināt finanšu instrumentus, kas ir domāti MBU, un lai pēc tam paredzētu vēl papildus slogu, ierobežojumu šiem maziem vidiem uzņēmumiem, jo bieži vien šīs izmaksas un šķēršļi ir arī zaļajā kursā atrunāti kā efektīvāk varētu piešķirt šo finansējumu, neuzspiežot vēl papildus prasības MVU īpaši jau mazāk izmēru uzņēmumiem. Ja mēs tiešām gribam atbalstīt šos MVU, tad vēl papildus e, politiku pārskatīšanai, tad e, mēs kā itra komitejas deputāti esam pret to, ka ekoloģijas rezultātā uzņēmuma darbība tikai tiek apgrūtināta. Tālāk par šo mūtisko uh, pareizāk sakot, par šo finanšu pārdalīšanu dažādās valstīs un geogrāfisko nosegumu. Nu, dažas valstis tiešām bijušas ļoti sarežģītā situācijā. Varbūt jums ir kāds komentārs par šo. Multis, Paldies, Borkie kungs. Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Nu ko? Varbūt varat atbildēt uz jautājumiem varbūt kaut ko varat papildināt. Pats jums. Thank you, Fevi. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par interesantiem jautājumiem un novērojumiem. Mēģināšu atbildēt uz dzirdēto. Pirmā lieta, un tas ir saistīts ar pieredzi arī Somijā kā reiz. Uh, Somija, kā piemērs, vai Somija ir efektīva, un secinājums ir tāds, ka Somija ir efektīva. Ja runājam tieši par šo geogrāfisko MVU instrumenta izmantošanu Eiropā, ļoti svarīgs jautājums ar šo saistībā un saistībā arī vēl ar citiem jautājumiem ir Nacionālo atbalsta centru efektivitāte. un nacionālas inovācijas ekosistēma. Tas, par ko jūs runājāt, tas ir vissvarīgākais. Arī mūsu interviju laikā vairākās valstīs novērojām, ka, piemēram, dažās valstīs problēma ir tajā, ka maza vidējie uzņēmumi, uzņēmēji, viņi neusticas valdības institūcijām. Līdz ar to šie uzņēmumi nevar piekļūt finansējumam. Tā arī ir problēma kas tad iezīmē, kādēļ ir šīs divas valstu grupas. Valstis, kas ir vairāk šeit izmantojuši instrumentu, valsts, kas to izdarījuši mazāk. Tālāk arī jautājums par dažādiem finanšu instrumentiem. Komisija var veikt sinerģijas ar citiem finanšu instrumentiem. Pirmkārt, komisijai ir jāapzinās, Eh, kādas ir finanšu vajadzības saņēmējiem, par to esam jau runājuši iepriekš. Līdz šim, nu, šīs zināšanas bijušas visai ierobežotas. Tad ir jautājums, vai runa ir tikai par naudas summu, aizdevumu, Vai tomēr ir dažādas finansiālās vajadzības MVU, un es domāju, ka tas ir komisijas izaicinājums skatīt šos jautājumus padziļināti, Proti, kāds, kā tieši, kāds tieši atbalsts vajadzīgs MVU? Tālāk komisijai jāskata, kādas ir sadarbības iespējas ar nacionālajiem institūtiem, lai komisija tiktu vairāk informēta par nacionālo MVU vajadzībām valstīs un reģionos. Komisijai ir arī jāizveido mm, labāk komunikācija, jāizstrādā labāks mārketinga stratēģijas. Uh, lai tur būtu nacionālais finanšu schēmas, jo dažkārt arī novērojām, ka dažās valstīs ir pārklājums starp to, ko dara komisija un kas notiek nacionālā līmenī. Līdz ar to ir jābūt daudz tādai precīzāk izstrādātai pieejai. Un arī komunikācijai jābūt efektīvai starp valsts un privāto kapitālu. Uh, kapitāla investoriem. Tas līdz šim bija diezgan fragmentēti un ierobežoti. Varētu tad salāgot valstu un privāto finansējumu MVU inovācijās. Tālāk Jābalovs kundze. 34% nav informēti par šo instrumentu. Jūs teicāt, ka tas ir ļoti tā ir nopietna problēma. Piekrītu, tā ir nopietna problēma. ir jābūt eh, vairāk informācijai par šo instrumentu. Komisijai jāuzlabo komunikācija ar pasauli. Arī pēc šīs sanāksmes es došos uz MVU, Eiropas MVU tīklu. Mēs tur noteikti nodosim šo vēsti, cerams, ka tādējādi mums izdosies arī palielināt zināšanas un informāciju par uh, šo instrumentu. Tālāk arī novēroju to, kā ar nacionālajiem kontaktpunktiem tad komisija var uzzināt, kādas ir MVU finanšu vajadzības. Noteikti arī <clears throat> viņi var tevi uzlabot savu zināšanas. Norādījāt arī uz to, cik svarīgs ir stabilās prioritātes un indikācijas. Jā, tas ir izšķirīgi No vienas puses šāda veida instrumenti nepārtraukt attīstās, komisija iet progresīvi uz priekšu. Programma attīstība ir noteikti visu šī procesa sastāvdaļa, un es pilnībā jums piekrītu, jā. Ir ļoti būtiski tas, lai komisija uh, noteiktu stabilas prioritātes MVU. Par pirmo fāzi nu, te novērojām divas lietas. Pirmā fāze diskonektēta, dekonektēta. Bet nu, šai pirmajā fāzē, kur ir runa par finansējumu MVU, tam ir milzīga pievienotā vērtība. Tāpēc mēs iesakām komisijai pārdomāt pirmo uh, fāzi un šo instrumentu, lai uh, tik tiešām uh, lai varētu finansēt pirmās MVU iniciatīvas un iekļaut viņas MVU instrumentā. Visbeidzot, Borkies kungs. Jums bija daži jautājumi par zaļo kursu, tad arī jūs uh, baudāt bažas par šiem nosacījumiem un slogu MVU. Nu, te jāatzīst, ka lielā mērā jau pastāv sinerģijas starp MVU instrumentu un zaļo kursu. Daudz dažādas sinerģijas. 2018. gadā piešķirtie granti norāda uz to, ka vismaz 40% no atbalstītajiem projektiem ir saistīti ar vidas aspektiem - enerģētiku, pārtiku, transportu jau zināmā mērā komisija iet jau pareizā virzienā. Tad o, industrijas projekti, piemēram, 4.0 un kosmos projekti, arī o, tiem ir milzīga zaļā kursa komponente. Īpaši taču instrumenti jau varētu atbalstīt MVU MVU, kas jau ir atbalstīts no in MVU instrumenta. Tad, nu jā, ir attīstība notiek pašlaik pareizā virzienā un var piekrist jums, ja komisija zaļajā kursā vēlas palielināt administratīvo slogu MVU, šis sloks būtu pārāk liels, tad noteikti Eh, šī iniciatīva vairs nebūs tik efektīva. Priekšsēdi, es domāju, ka esmu atbildējis jūsu jautājumiem. You answered uh, with the... Uh, Jā, paldies, tiešām atbildējāt ļoti izsmeļoši, precīzi. Paldies jums par to, paldies, ka atnācāt. Eh, un eh, izklāstījāt arī savus apsvērumus un rekomendācijas, kas ir ļoti vērtīgi visām tām struktūrām, kas uh, Eh, to izpildi, kas ar to nodarbojas, bet tas ir būtiski arī mums kā politikas eh, veidotājiem, kā lēmumu pieņēmējiem eh, mūsu turpmākajā darbā, lai efektīvāk un jēgpilnāk iestātos par mazo vidējo uzņēmumu interesēm. Paldies, paļaujamies uz to, ka turpināsim dialogu, bet, nu, kolēģi, piecu minūšu pārtraukums pirms mums pievienojas vicepriekšsēdētājs Timermans. Dear colleagues, uh, I propose to start again our uh, session for today. Uh, we have the honor. Nu ko, kolēģi, atsāksim darbu. Pirmo reizi šī sasaukuma laikā mūsu komitejas sanāksmē piedalās Frans Timermans, uh, komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks zaļā kursa uh, īstenošanas jautājumos. Uh, šī ideja pirmo reizi tika prezentēta pagājušā gada nogalē, tika, tika, tā, tā tika pieteikta, prezentēta, un tās mērķis ir panākt tādu tautsārniecisku izrāvienu, strateģisku izrāvienu, videi draudzīgā veidā. Uh, šis zaļais kurs piedāvā ļoti ambiciozus, godkārīgus mērķus, uzdevumus, uh, kuru sasniegšana noteikti nebūs viegla, taču, ja tas izdosies, tad uh, mūsu dzīve, mūsu tautsaimniecība, mūsu sabiedrība mainīsies līdz nepazīšanai un tikai uz labu. Mūsu rīcībā ir pusotra stunda lai šajai sarunai. Eh, daudzi kolēģi jau ir eh, apliecinājuši savu interesi piesakoties runātāju sarakstā, un eh, mēs nolēmām, ka taisīsim četrus jautājumu atbilžu apļus, tā lai Timermans kungam būtu vieglāk atbildēt uz, uz jūsu konkrētajiem jautājumiem. Un Mm, nu, vispirmām kārtām, protams, protams, vārds jums, Timermansa kungs, desmit minūtes jūs rīcībā, tad izteiksies eh, koordinātori un tad mm, divi apļi eh, sarunu, tādi jautājumu apļi tiem kolēģiem, kas ir pieteikušies līdz šim. Un, nu, Timermansa kungs, lūdzu, iepazīstiniet eh, mūs ar savu skatījumu, ar jaunā Eiropas komisijas sasaukumu skatījumu. Kādi ir jaunie akcenti, kādas ir eh, jaunās eh, ierosmes, kas ir izrietējušas uh, laikā kopš uh, Eiropas komisija prezentēja savu zaļā kursa iniciatīvu un kopš parlaments pieņēma uh, rezolūciju par to. Uh, Paldies, paldies priekšsēdētāji. Eh, ar nepacietību gaidīju šo sarunu. Tā ir pirmā iespēja šajā jaunajā konjunktūrā ar jums tikties un runāt par zaļo kursu. Un to daru ar plašu sabiedrības atbalstu man aizmugurē. Eh, Tas eh, dod mums iespēju apvienot tādā vienotā frontē stāties pretī trīs lielajiem izaicinājumiem, ar ko mūsdienās saskaramies. Pirmkārtām klimata pārmaiņas atliek tikai eh, tā aizdomāties par to, kāds klimats un laikapstākļi ir bijuši pēdējā laikā. Eh, ziemas nav, plūdi, arvien biežākas vētras, paraugieties, kas notiek Spānijā kur situācija ir neapskaužama. Otram kārtām, otrs lielais izaicinājums kā panākt tādu izrāvienu izaugsmes plāksnē. Mēs apzināmies to vai nē, dzīvojam jaunas industriālas revolūcijas tādā sākuma fāzē. Šeit ir, ir, ir milzīgs potenciāls. Uh, Eh, pārmaiņas ir neizbēgamas un, un mums ir jāspēj gudri mainīties. Mums ir jāspēj restruktūrizēt mūsu tautsājumniecību. Tas alaži ir bijis grūts un nērts uzdevums. Eh, vienmēr eh, pārmaiņu laikos ir risks, ka kāds tiks apdalīts, kāds tiks aizmirsts. Un trešais lielais izaicinājums, kas ir mūsu priekšā - demografiskās tendences. Tas nozīmē to, ka mums ir jāspēj kaut kas darīt citādāk, lai mēs mūsu pilsoņiem, mūsu cilvēkiem dotu iespēju iegūt zināšanas, prasmes, eh, kas ir nepieciešams tautsaimniecībā. Un zaļais kurs ir Eiropas iespēja ar vienu tādu, tādu brašu izrāvienu rast risinājumus visās, visu, visos šajos trīs jautājumos. Un man ir patiesa prieks, ka par to visu varu runāt ar jums, ITRE deputātiem, par ekonomiku, par restruktūrizāciju, par to, kā to visu paveikt tādā klimata apzinīgā veidā, ilgtspējīgi Mm, drīzumā nāk, komisija nāks klajā ar aprītas ekonomikas priekšlikumu, kas jau būs viens tāds ļoti konkrēts taustāms pienesums šajā pārmaiņu procesā. Mums ir pēdējais brīdis pārtraukt, izšķērdēt mūsu resursus, kaut ko iegūt no zemes dzīvēm, sadedzināt, pagrozīt pirkstos un pēc tam izmest. Mums ir jāspēj eh, strādāt un saimniekot gudrāk, eh, ņemot vērā to, ka pieprasījums pēc resursiem eh, pieaugs. 2050. gadā principā prognozes liecina, ka cilvēcei būs nepieciešami trīs planētas Zeme, trīskārši planēta Zeme resursi, ja turpināsies līdzinājās patēriņa tendences Mm, jo visi citi pasaulē grib dzīvot tikpat labi kā mēs šeit Eiropā, eh, bet tas nav iespējams. Eh, turklāt eh, iedomājieties, kāda ir pasaules iedzīvotāju attiecība pret Eiropas iedzīvotāju skaitu. Tā kā mums ir jāspēj mainīties, strādāt, ražot, patērēt gudrāk, taupīgāk, kā atkritumus no kaut kā nepatīkama un, un, un atgrūžama pārvērst par, par, par resursu, par iespēju. Tas nav nekas super radikāls. Tas balstās tādos saprātīgos principos kā taupība, atjautība, tāds racionāls resursu lietojums un tas viss arī tad iemiesosies šajā aprits ekonomikas priekšlikumā. Tas uh, var kļūt par tādu pagrieziena punktu mūsu, mūsu tautsaimniecībām, mūsu ražošanai, uh, mūsu patēriņam, uh, ne tikai sasniedzot šo ilgspējas rādītāju, bet arī uh, Mm, e, panākot, ka e, šis jaunais, e, racionālais, efektīvais patēriņš ir tāds, ko pilsoņi var atļauties, jo lielākais izaicinājums šeit ir drīzāk tajā, kā šo labo gribu, šo, šo uh, Eh, sabiedrības pieprasījumu eh, pārvērst, pārtulkot konkrētos priekšlikumos, kas var izrādīties arī vienam otram nepatīkami vai nērti vai, vai, vai kritizējami. Mums ir jāspēj pasniegt eh, to kā sasniegumu, kā, kā, kā ieguvumu, ka mūsu produkti, ražotie produkti kalpo ilgāk, mm, nenonāk atkritumu kaudzē bet ir pārstrādājami. Šeit būs konkrēti priekšlikumi proje, produktu mūža cikla paildzināšanai, konkrētas prasības ražotājiem, tirgotājiem. Iedomājieties šādu fantastisku scenāriju. Jūs savu telefonu varat salabot nevis pēc, pēc, pēc maza laiciņa uh, atkal pirkt uh, jaunu, jo ir ieplīsis stikliņš vai vēl kāda cita nelaime jūs ir piemeklējusi. Uh, turklāt, turklāt par saprātīgu cenu. Mm, cilvēki pārsvarā ir, ir aizņemti ar domu par to, vai viņi varēs to vai kaut ko citu atļauties, nevis par to, ka tur, tur planētai kaut kāds kaitējums varbūt tiek nodarīts. Uh, Eh, šī ir fantastiska iespēja eh, arī mūsu ražotājiem, mūsu uzņēmumiem eh, pacelt kvalitātes latiņu atbilstoši jaunākajiem standartiem, samazināt savu oglekļa pēdu, savu ietekmi uz vidi, Tātad eh, piedāvājot arī, arī jaunas novatoriskas eh, piegādes ķēdes, eh, mūsu, mūsu prioritārās jomas ir dažas akumulātori, baterijas, tekstila preces, un tāpēc tam arī pievērsīsimies citām plaša patēriņa preču grupām. Tas viss ies roku rokā ar mūsu rūpniecības stratēģiju Eh, kas, kurā būs kā digitālā, tā šī zaļā, vidē draudzīgā komponente. Un man, man eh, šīs, šīs piegādes ķēdes drīzāk gribētu to saukt par vērtību ķēdēm. Eh, šeit, tā teikt, iespējamiem uzlabojumiem nav galējās robežas. Mūsu uh, Eh, tērauda industrija var kļūt zaļa, mūsu plastmasas industrija var kļūt zaļa, mūsu akumulātoru bateriju industrija arī var kļūt zaļa līdz nepazīšanai pārvēršot, uh, piemēram, autotransportu, kur eh, šķietami vienai, vienai vajadzībai nolietotas un vairs nederīgas komponentes var viegli piemērot lietošanai kādā, kādā citā veidā vai formā. Uh, Tā ir aprītas ekonomikas būdī, būtība. Strādājot uh, saskaņā kopsolī ar klimatu, vidē draudzīgā veidā. Šeit ir milzīgs jaunu darbu vietu radīšanas potenciāls un noslēgumā, lai tas izdotos, ir nepieciešama ikviena uh, Eh, labas gribas cilvēka iesaista. Vai tas būtu politiķis, akadēmiķis, eh, žurnālists, eh, likumdevējs, politikas plānotājs. Un saprotiet, principā tas mums jau ir visi lielā mērā ir vienisprātis par to, ka principā, principā tas ir tas virziens, kurā ir jādodas. Nu, protams, eh, ir vietā atgādinājums par to, ka vēlns slēpjas detaļās. Un te, nu, ir tas, eh, eh, tas darba lauks mūsu, kā, kā lēmēju, kā likumdevēju priekšā. Šeit šī enerģētiskā pārēja būs, būs pirmais elements, kur, kur būs jāpanāk šis izrāviens, un tad varēs uh, teikt, ka jā, nu ir izredzes, ka zaļais kurs uh, novedīs pie, pie iecerētā rezultāta uh, ja mums nebūs pietiekami zaļas, vidē draudzīgas, samērā nekaitīgas enerģijas, kas, kas ir ilgspējīga, neizsīkstoša vēja, saule un tā tālāk, biomasa, Tikai tad mēs varēsim runāt, ka ir stabils pamats uh, šai, šai zaļajai tautsēmniecībai. Protams, protams, ir nepieciešama infrastruktūra uh, šo resursu pārvadai un uh, neapšaubāmi uzglabāšana, enerģijas uzglabāšanas iespējas joprojām ir pieticīgas un te ir nepieciešams tāds būtisks izrāviens uz priekšu. Tas nebūs iespējams bez Eiropas parlamenta aktīvas līdzdarbošanās. Paldies jums līdz ar to par jūsu pieņemto rezolūciju. Tas ir uh, fantastiskākais atbalsts, uz kādu vien mēs komisijā būtu varējuši cerēt. Tas ir spēcīgs trumpis mūsu rokā, uzrun, rokās uzrunājot pilsoņus un uzņēmumus. Paldies! Paldies, uh, priekšsēdētāja izpildnietnieka kungs! Uh, Mm, paldies par šo uzrunu. Mm, tik tiešām mums silda sirdi jūs aicinājums uz kopīgu darbu, jūs entuziasms, norādot arī, ka lielos vilcienos visi esam vienisprāts par to, kādā virzienā mums ir jādodas. Un tas ir skaidrs, jā, šis, šis ejamais ceļš ir, ir iezīmējies gana skaidrs, detaļas, nianses, jā, nu tur vēl būs jā, jāstīvējas un, un, un, un, un jādiskutē. Uh, bet mēs esam tam gatavi. Un to noteikti apliecinās arī, arī eh, kolēģu eh, jautājumi un komentāri. Nu, tad arī bez liekas kavēšanās dosim vārdu eh, mūsu koordinatoriem Karvaljo kundze tāds partijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies jums, priekšsēdētāji izpildvietnieka kungs. Es vēlos trīs lietas eh, minēt, kas ir īpaši būtiskas Eiropas eh, tautas partiju grupai, un nešaubos, ka eh, līdzīgos toņos izteiksies arī citi kolēģi. Zaļais kurs mūsu ieskatā nozīmē pirmkārtām vienu zaļu enerģiju par samērīgu, saprātīgu cenu. Mēs ļoti lielā mērā Eh, šai ziņā esam atkarīgi no tā, cik sekmīga būs eh, nākamā eh, programmas apvārsnes kārta. Mēs esam lielā mērā atkarīgi no tā, cik godprātīgas un apņēmīgas būs dalība valstis šajā, šajā enerģētiskajā pārējā tā, lai mums būtu pietiekami zaļas, nekaitīgas, ilgspējīgas enerģijas Tas viens. Otrs. Eh, mums ļoti patīk jūsu deksme, jūsu ambīcijas, bet ir būtiski, lai šo, šo lozungu pamatā būtu eh, tāds prātīgs, racionāls skatījums uz situāciju, uz faktiem. Eh, solīt ir, ir viegli, bet mums ir jāsaprot, eh, kurās nozarēs ir, ir iespējams eh, izrāviens vispirmām kārtām, kurās nozarēs eh, būs grūtāk. Mm, un te lūk arī jautājums, kā, ko, ko rāda jūsu ietekmes izvērtējumi, jūsu analīze, kā, kā izskatās situācija. Un visbeidzot par aprites ekonomiku. Jūs sacījāt, ka aprites mm, ekonomikai, lai tā īstenotos, ir nepieciešama tāda integrēta rūpnieciskā politika. Jā, mm, to ir grūti apstrīdēt, bet mm, šī robeža starp iespēju vienam un apgrūtinājumu vai uh, Eh, no tādu mīnusu citam ir ļoti netverama, eh, kamēr vienam tas būs eh, iespēja izrauties priekšā citiem, citi zaudēs darbiniekus, būs spiesti pamest biznesu. Kā jūs konkrēti strādāsiet, lai šīs pārmaiņas, digitalizācija, kalpotu kā stimuls, kā, kā handikaps, nevis apgrūtinājums. Paldies! Danikas kungs, es un Dēvārda. Paldies priekšsēdētāji un uh, paldies arī uh, priekšsēdētājas uh, izpildu vietniekam, Timerman kungam. Izteikšos romāņu valodā, lai tie, kas man, mūs klausās internetā, arī varētu sekot līdz mūsu diskusijām. Timermans kungs, jūs esat pazīstams ar savu apņēmību, un, ja es saku ieplānojums, tad to arī panākat. Un neviens šeit šajā Mm, Mājā nešaubās, ka tieši tā arī ir un tā arī būs, un tādēļ jūsu lēmums atbalstīt jauno zaļo kursu ir eh, tāds visnotaļ um, apņēmīgs, un visas politiskās grupas to atbalsta. Plenāru sēdēm es arī izteicos, varbūt atcerieties, ka jaunais eh, zaļais kurs ir, eh, ir pārāk uh, svarīgs Eiropas Savienībai, lai, varētu, lai mēs varētu atļauties, atļauties ciest neveiksmi. Un tādēļ uh, Jūsu iezīmētie soļi pilnīgi noteikti ir atbalstām mums visiem. Ko vēlējos sacīt? Ir uh, vairākas dalība valstis, uh, kuras situācijas ir visai atšķirīgas, visi nesam vienā izējas punktā, vienā nevaram atspērties no viena dēlīša, tā sacīt. Um, ehm, pētījumi, ko esmu redzējis pēdējā laikā, uh, liecina par to, ka Rumānija būtu jāinvestē 4% no IKP katru gadu, uh, lai sasniegtu tā izvirzītos eh, mērķus 2030. gadā. Nu, visai apjomīgas summas, eh, kas, protams, izraisa eh, liels jautājums, nu, kā tad to paveikt, kā to pavilkt. Un pirmais jautājums, uz ko būtu jārod atbildi, būtu, kā tad jūs plānojat nu, aktīvāk palīdzēt šīm dalību valstīm tādām kā, kā Rumānija, lai tās varētu tikt galā ar savām saistībām 3 un 5 gadam. gadam Kā konkrēti jūs iztēlojaties šos palīdzības soļus un tā. Un vēl um, būtu jārunā par, nu, kā mēs reizēm teikt, uh, zilo un telpā, proti, nu, izmantot mums dabas gāzi, neizmantot, pieslēgties uh, cauruļvadiem vai ne. Ogliem jāatsakās, tas skaidrs, bet uh, aizstāt ogles ar gāzi jau arī nav, nav tāds galējais variants. Tomēr jācenšas, jātiecās pēc eh, jaunām, labākām tehnoloģijām un, un tā tālāk. Un tas eh, izraisa liels jautājums. Un zaļā kursa pretinieki šo aspektu varētu izmantot un, un varētu mēģināt mums, eh, mums ieskapēt tās acīs tādas tehnoloģijas, kas patiesībā mums nav īpaši draudzīgas. Un um, runājot par atsevišķiem DFS elementiem, es esmu referents. Um, par programmu Apvāršanas Eiropa, es nesaprotu, kur tad tiks atrasta naudiņa, rocība, lai to ieguldītu jaunajās tehnoloģijās, bez kurām Green Deal un zaļam kursam neiztikt. Nu, piemēram, tātad dabas gāzes glabātavas, piemēram, viss ir novecojušas. Tāpat arī uh, daudzas hidroelektrostacijas ir, ir novecojušas, un tur, tur īsti nevar uzglabāt enerģiju. Uh, Uh, un um, ūdeņraža um, uh, kā degvielas attīstība, protams, ir fantastisks projekts, bet pagaidām par uh, to nevar saražot par tādām cenām, ko mēs varētu atļauties. Nu, tā, tādām būtu jābūt jūsu prioritātēm. Paldies! Riņu grupas vārdā Kristofs Grudlešs, lūdzu. Monsieur le vice-président, bonjour. Uh... Jā, priekšsēdētāja kungs, uh, vicepriekšsēdētāja kungs, man ir jautājums par digitālo piesārņošanu. Tālāk uh, otrs jautājums par rūpnieciskās ražošanas dekarbonizāciju un trešais kosmos tehnoloģijas zaļajā kursā. Vispirms par digitalizāciju. Jau vairākus gadus digitāli, digitalizācijas īpatsvars siltumnīca efektu gāzes emisijās nepārtraukt pieaug Nu, ja digitalizācija būtu valsts, tad tā būtu piektā lielākā piesārņotāja pasaulē, vairāk nekā civilās gaisa transports. Ja mēs nesamazinām digitalizācijas vidus pēdu, uh, tad siltumnīca efektu gāzu emisijas saistībā ar šo nozari varētu pat sasniegt 8% no visu piesārņojumu, tātad ļoti līdzīgi, kā tas ir vieglo transporta līdzekļu gadījumā. Dažas rūpnīt, dažas industrijas jau mobilizējas, lai mazinātu digitālo piesārņojumu jautājums. Varbūt vajadzētu pieņemt stratēģiskus pasākumus, uh, tādai digitalizācijai, kas nebūtu instinktīva, bet tā būtu pārdomāta. Tādējādi arī digitālā pāreja būtu savienojama ar uh, klimata mērķiem. Otrs jautājums ir par dekarbonizāciju. Tātad, lai mēs varētu mainīt un transformēt Eiropas industriju un tā būtu neitrāla klimatam, lai tā būtu aprites un ilgtspējīga rūpniecība, te ir jādara ārkārtīgi daudz, ir jāuzlaboja esošo procesu enerģijas efektivitāte ir arī jādekarbonizē ražošanas process. Ir, protams, biomasa, ūdeņradis, eh, kā arī industriālo procesu elektrifikācija, oglekļa Uh, uzglabāšanu, taču ļoti daudz tehnoloģijas vēl nav tirgū. Industriālais process ar ūdeņradi, piemēram, pieprasa ļoti svarīgas jaunas tehnoloģijas. Tas nozīmē lielas izmaksas, un rūpnieki paši nevar finansēt šādu progresu. Tāpēc mums ir nepieciešams tādas politikas, kur būtu gan regulējums, gan atbalsts. Tad kāda ir komisijas stratēģija, lai varētu pātrināt uh, attīstību, uh, šo tehnoloģiju attīstību, šo dekarbonizēto uh, tehnoloģiju izplatību. Trešais jautājums maz uh, pilsoņi to zina, bet kosmosa tehnoloģijas spēlē svarīgu lomu, lai sasniegtu zaļā kursa uh, klimata mērķus Egnos Kopernikus Galileo programmas. Taču izskatās, ka komisija to ir aizmirsusi savā zaļā kursa projektā, kā to labot, kā labāk iekļaut kosmosa tehnoloģijas zaļā kursa stratēģijā. Paldies! Paldies jums! Ida koordinētāra Mr. Bork. Ida vārdā koordinētājs Borkas kungs, lūdzu. Benvenuto al viceprezidente. Jā, labdien! Sveicu vicepriekšsēdētāju Timermaņu kungu. Uh, Es izmantošu jūsu izcilās itāļu valodas zināšanas, runāšu savā dzimtajā valodā. Timermeņa kungs, es vēlējos uh, varbūt runāt par uh, kaut ko, kas ir kļuvis aktuāls komisijas un arī valdības līmenī, piemēram, Grieķijas premjeras nesen. Ne Eh, norādīja uz to, ka zaļajo kursu būs grūti piemērot, īpaši, kad sāksim runāt par finanšu resursiem. Mēs zinām, ka tas ir ļoti sāpīgs punkts. Nīderlandes premjeras atkal saka, ka zaļā pāreja būs ilgspējīga tikai, ja pieaugs nodarbinātība un ekonomika. Un visbeidzot, Polijas valdība runā par zaļo pāreju kā netaisnību, kur netiek ņemt vērā sociālie riski. Tad, nu, šeit, jā, mēs runājam par ļoti dažādu attieksmi, un uh, to pauž dažādas politiskās uh, grupas. Tad, nu, šīs satraukums nav saistīts konkrēti ar kādu politisko krāsu, bet tas ir visai plaši izplatīts dažādās valstīs. Arī komisārs Bretons runāja par 25 gadu periodu, lai vispār varētu notikt šī uh, zaļā pāreja, bet augstais pārstāvis Borels, kurš runāja par jauniešiem, kas demonstrē ielās, viņš sacīja, ka jauniešiem jāpaskaidro, ka viņiem noteikti būs jāsamazina savs dzīves līmenis, lai varētu sasniegt to, par ko viņi iestājas savās demonstrācijās. Nu tad izdarot kopsavilkumu, ir ļoti daudz dažādu veidu attieksme uz, uz pret zaļo kursu. Nu, tas var radīt pirmās problēmas Ja mums neizdosies atrast valsts uh, tātad, publiskos resursus un nebūs arī privātās investīcijas, nu tādā gadījumā būs jāpārskata zaļais kurs. Un tad šādā gadījumā, tad kā tas tiks pārskatīts? Padomē drīz tiksies, lai spriestu par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Neoficiālās ziņas norāda uz to, ka būs grūti vienoties. Uh, valstis nav gatavas investēt uh, miljārdu zaļajā kursā. Es gribētu, lai jūs to pakomentētu. Un visbeidzot, arī augstu novērtēju to, ka ievadvārdos runājāt par demogrāfisko uh, izaicinājumu, kas ir ļoti aktuāls zaļā kursa kontekstā. Varbūt jūs varētu kaut ko pateikt konkrētāk, kā tad jūs gribat risināt demogrāfijas problēmu. Paldies! Zaļo vārdā Nenīsts kungs. Čē, uh... Paldies! Komisāra kungs ar gandarījumu konstatēja, ka savu runu jūs sākāt um, uzskaitot uh, to, pie kā jūs strādājat, un tas ir labi, jo rūpniecības stratēģija Tāpat arī aprīts ekonomikas rīcības plāns ir eh, tās lietas, pie kurām ir jāstrādā un kas eh, ir jāizteno tagad. Un arī emisijas mērķa samazināšana, tas viss ir svarīgi. No itra viedokļa raugoties, ir acīm redzam, ka Eiropa var atrisināt klimata krīzi un eh, sarūpēt ilgspējīgu tautsēmniecību tikai tādā, ja mēs uzņemamies spēlē pirmo violi jauno tehnoloģiju jomā. Un, ja mainām rūpniecību tā kā, lai, lai ilgtermiņā tā kļūtu ilgspējīga, vienlaikus eh, mums ir eh, arī aktīvi, kas ir tā sacīt, iestrēguši, nezinām īsti, kur investēt, kā investēt. Mērogs ir milzīgs, tā kā ir nepieciešams konkrēts regulējums, ir nepieciešams līdz skaidrs signāli ar cenām, lai tirgus akustētos, lai kaitīgie produkti nenāktu, neienāktu vairāk vairs tirgu, lai tiktu atbalstīta. Uh, atkārtot izmantošanu, pārstrādu, un lai tas tiktu viss atbalstīts ar adekvātām cenām, bet nu, bez milzīgām investīcijām Eiropai neiztikt. Ko jūs domājat par eh, DFS? Nu, neizskatās labi. Trūkst investīciju klimata jomā un programmai apvārsnes. Tur būtu kas jādara, lai labā, bet tāpat arī EIB un ECB būtu jāpieslēdz šai cīņai, lai viņi arī palīdzētu ar investīcijām reālajā ekonomikā. Kā jūs kā komisārs varētu atbalstīt eh, šāda finansējuma piesaisti klimata iniciatīvām Eiropā? Un vēl viens jautājums no manas puses par 50 eh, vai 55 imsīm mēķiem. 50 55% vai 55 gads. Mums jā, jāpliecina gan saviem pilsoņiem, gan arī visai pasaulē pirms Glāzgovas sanāksmes, kas ir nopietni. Ko gatavojat šai sakarā? Kāds būs jūsu priekšlikums? Vai to varam pieņemt koplēmuma procedūrā līdz uh, eh, Glāzgovas kop sanāksmei? kur tiek runāts par diezgan tādiem ambicioziem emisiju samazināšanas mērķiem līdz 30 gadiem. Nu, cerams, ka atbild, nu, atbild no jūsu puses būs maksimāli drīz, lai mēs varētu vienoties. Nešaubieties, ka parlaments jūs atbalstīs, jo vairums parlamentārieši, protams, atbalsta 55% samazināšanas mērķi. Nu, bez tam būs nepieciešams īstenot pārējo regulējumu. Energoefektivitātes mērķi būs jāstaprina LULUCF, tātad zemes izmantošana, atjaunījuma energoresursi un tā joprojām. Bet eh, tiešām domājot par, par apjomīgiem investīciju tātad mērķiem, kas būs nepieciešami, lai, eh, piemēram, eh, siltināt esošās ēkas 20 miljārdu gadā būs nepieciešama. Ar to vien arī patiesībā pat nepietiks. Tā kā lēmumi jāpieņem strauji, ātri, kā jūs to iztēlojaties. Pēc šo mērķu pārskatīšanas katra varētu uh, nāk klajā ar konkrētu plānu, lai līdz 21. gada jūlijam eh, izstrādātu šos mērķus, kā tas ir norādi, norādīts ceļā kursa paziņojumā. Paldies! ECR vārdā Krasnodebska kungs, kas arī ir priekšstādētnieks. Paldies, priekšstādētāji! Priecājos jūs redzēt, eh, priekšstādētāja eh, izpildu vietnieka kungs. Man arī te vairāk jautājumi nākušies. Ko komisija grasās darīt? Uh, Runājot par eh, samazinājumu centienu samazināšanu, kā to mēs tevēt. Lielbritānija mūs eh, atstājusi. Kā tad mēs eh, tagad pārdalīsim šos, šos centienus, šo slogu attiecībā uz emisiju sadali, emisiju samazināšanu? Pēc Brexit, protams, ir nepieciešams jauns mehānisms. Nu, ko tad jūs prasāties darīt lietas labā un vai pirms lēmuma pieņemšanas notiks arī ietekmes izvērtējums? Otrs jautājums no manas puses. Uh, Atsaucoties eh, arī Snīka kunga sacīto, mūsu mērķis ir līdz, 20, līdz 50 gadam panākt eh, klimata neutralitāti. Vai arī šeit tiek gatavots ietekmes izvērtējums, ko pieprasa eh, daudzas valstis, un, un tātad, lai tas būtu arī sadalīts pa, pa valstīm, šis ietekmes izvērtējums. Jā, mums ir taisnīgs pārējais fonds, bet mm, vai jūs kompensēsiet tās valsts, kuras ir palikušas iepakaļ un kurām ir lielāki izaicinājumi nekā pārējiem. Un vēl nesen um, Beļģijas Nacionālā banka ir izvērtējusi uh, klimata neutralitātes uh, uh, aspektus un produktus, un, un um, Bankas eh, amatpersonas norāda, ka šīm jaunajiem zaļajiem kursiem varētu būt tāda pati ietekme kā naftas krīzē 70. gados. Nu, mēs varētu uzskatīt, ka viņi ir pesimisti un, un eh, tas vēlams nav tik melns, kā viņi mēlē, un tomēr kā jūs uz to raugāties? Es domāju, ka tas tomēr ir tāds eh, trauksmes zvans no Beļģijas bankas puses. Citi kolēģi pieminēja arī vēl svarīgus aspektus līdzīgā karā. Turpināšu, un nu, kāds mans nākamais jautājums? Diskusija par zaļo kursu paralēli tā ir notiek um, te FS process. Kā tad ir sazobis starp šiem procesiem? Ja mūsu budžets tiek apcerts, ja rocības paliek mazāk, nu tad, tad tas neizbēgamās tās ietekmi uz zaļo kursu, tā īstenošanu, jo šis kurs taču ļoti ambiciozs. Vai arī jūs, prāt, šie procesi ir kaut kā sastarpēji atsaistīti un, un, un uh, viens otru tā īsti neietekmē? Nu, es zinu, mums visiem ir šāds jautājums, kurš tad eh, būs tas, kas maksās par šiem ambiciozajiem mērķiem un, un procesiem, produktiem gal galā. Pagaidām apvienošu atbildi vēl neesmu citējis. Paldies! Vispēcot, ko vārdā Kornēla Erstkundze. Paldies! Arī mans puses eh, sirsnīgi sveicījos, esam priecīgi par šo saļo kursu un izvirzītiem mērķiem. Protams, jūs atbalstīsim sevišķi tad, ja visi būs konsekventi, bet tas nav vienkārši. Tādēļ man četri jautājumi. Pirmkārt, nu, par, par naudiņu, tāda nepieciešama Eiropas naudiņa. Mums eh, kaut kur jāatrod ir kaut kādas eh, iespējas, kaut kādas lūkas, eh, papildus resursi, tas ir viens, un, un otrs, uz ko norādīja arī kolēģi ir nepieciešama arī dalībvalsts naudiņa, nacionālā naudiņa, tas ir skaidrs, un tad ir nepieciešama dalībvalstu uh, gatavība un arī spējas, un, uh, un tādēļ jautājums runāja par stabilitātes un izaugsmes uh, paktu, vai nevajadzētu mums iet soli tālāk, man vajadzētu padomāt par to, ka, ka valstu politikai, lai mēs to vēlamies sasniegt, ir nepieciešams reformas, un jāsaka, nu, jā, ir uh, nepieciešams alternatīvas. Tad, tad naudu piesaistīt no dalību valstīm, nu, ja iespēja varētu būt privatizācija, nu, tas arī nav īsti varbūt tā, tāds mētiecīgs uh, variants. Tad jautājums par līdzakļiem runājot, uh, dalību valsts līmenī. Vai nevajadzētu padomāt, tātad, um, kā līdzīgi kā ir stabilitātes un, un, un izaugsmes paktā, ka vajadzētu līdzīgi varētu turpināt. Toskārt, nu, tāds, tāds tiešām. Uh, E, seismogrāfisks tātad jautājums. Mēs esam autonācija. Mm, nu, mašīnas daudziem ir svarīgāks nekā, nekā ģimene, nekā ģimenes, tur, tur, tur līguma un tā, nu, tā, tā tiešām tā ir, jā. jā varbūt to grūti iztēloties. Un vakar ekonomikas ministrs Altmājers uzsver, ka Vācijas auto industrija, citēju, jā, ka to nedrīkst regulēt stingrāk šajos apstākļos. E, nu, ko jūs par to domājat? Vai par autobūs nosārī, nu kāds būs tad jūsu priekšlikums tādā eh, kursa ietvaros, eh, jo, nu, nu, nu vienkārši atstāt novērtā autoņus taču nevaram, eh, pašplūsmā tā teikt. Tālāk par jauniem energo avotiem, mēs runājam te riņķī un apkārt, bet nu, ir pieņems tāds A projekts, tad projekts saraksts, ko vēlamies īstenot. Bet atjaunojama energo resursu jomā tad, tur nekas daudz nav redzams būs eh, tomēr nepieciešams eh, masēju pilnveidot eh, energoresursu apgūvi. Un visbeidzot, patērētāji, lietotāji, arī viņiem jāstrādā. Jābūt šim sociālajam aspektam un cilvēkiem jāiet līdz šim iniciatīvām. Un, te, ja mēs tā domājam par saviem ārpus Eiropas, nu, tad viņas ir liela nab nabadzība, un uh, pat labā nav energo cenas, un, piemēram, Vācijā, piemēram, nu, arī līdzīgi, un ko tad ar to darīt? lai uh, mēs nodrošinātu šo sociālo aspektu un mēs nenonāktu pie uh, enerģētikas nabadzības. Lai nebūtu tā, ka cilvēki nevar atļauties apkuri, piemēram, un kā vienā dalība valstī, nu, tur, tur, nu, tur nu, uz nebēdu tiek kurināta malku, un to jau mēs nevēlētos. Paldies! Priekšsētājs izpildu vietnieka kungs, nu, dosim atkal jums vārdu. Rēģēt uz koordinatoru sacīto ierosim septiņas minūtes jums izmantot, lai tad atlikt vēl laika citiem kolēģiem. Jo es saprotu, es arī ceru, ka jūs kolēģi arī sapratīs, ka, nu, gluži visu jautājumu detaļās iedziļināties septiņās minūtēs nespējuši, bet, nu, sākšu uzreiz, nekavējoties. Protams, zaļās tehnoloģijas, tām jābūt uh, rentablām. Un jo ātrāk mēs varam tās izvērst un, un ieviest, jo ātrāk tās ir kļuvusi rentablas, un tā, jo ātrāk tās varēsim atļauties. Uh, Tā, tā būs daļa no mūsu rūpnieciskās politikas, no dokumenta, ko ladīsim drīz klajā, līdzīgi kā pēc ekonomikas rīcības plānu. Un, eh, kā vaļā kundze jūs neesat vienīgā, kas, kas eh, uzdod līdzīgs jautājums, uzreiz arī sniegšu atbildi uz jūsu uzdotā jautājumu. Šīs tehnoloģijas mums nav jāizgudro. Vairums no šīm tehnoloģijām, no šiem, šiem uh, tehnikas līdzekļiem jau ir pieejamas, bet tām pietrūks īstam, nu, teiksim, mēroga un pietrūks atbalsta, lai tās nekavēties varētu piemērot un izmantot mūsu tautsvarmesības transformācijai. Tātad interesanta lieta ir tāda, ka tehnoloģija tiešām pastāv un varētu arī apgalvot, ka līdzekļi ir pieejami, es vismaz tā uzskatu. Tad ir nepieciešams vienkārši saorganizēties. Mums, Eiropiešiem, uh, ja nepieciešams atrast līderus, čempionus tās acīm noteiktās jomās, lai mēs eh, varētu rast to, to pateiso mērogu, lai ehm, ar šo tehnoloģiju palīdzību transformētu mūsu tautsēmniecību, mūsu, mūsu dzīvi, tā teikt. Jūs arī pieminējāt, ka tehnoloģija, kas ir visdaudzsološākā un kam ir tik daudz pielietojumu dažādās jomās, uh, kur Eiropa joprojām ir vadošajās eh, pozīcijās un kur nepieciešams masīvas investīcijas, ir ūdeņraža apguve, ūdeņraža tehnoloģija. Manuprāt, ūdeņraža ekonomika ir viena no lielākajām iespējām, kas eh, ir Eiropas rīcībā. Tā var atrisināt daudz citas problēmas. Un, ja parunāsiet, piemēram, ar, eh, ar cilvēkiem Eiropas tērauda ražošanas nozarē, nu, viņi zina, kādas ir grūtības. Viņi apzinās, ka viņiem nepieciešams fundamentāls izmaiņas, lai uh, viņu nozara būtu ilgspējoša un palikt Eiropā. Vairums, ja ne visi viņi apzinās, ka tieši ūdeņrads būs kritiski izšķirošs, tā teikt, faktors šeit, un uh, tas arī notiks. Un jautājums ir nevis, uh, vai tas notiks. Jautājums ir, vai mēs esam pietiekami spēcīgi, lai panāks notiek uh, gan ātri. Nu, lai tā rauda nozara pilnībā neiet bojā šeit Eiropā. Pirms mēs to, to panākam. Nu, lūk, tas izaicinājums ir uh, Vai mēs gan ātri spēsim sarūpēt eh, šīs tehnoloģijas neutralitāti, un tieši tērauda nozara ir labs piemērs tam, eh, kur ir šīs problēmas. Autobūvas nozars atgriezīšos vēlāk. Un eh, programma apvārsnes Eiropa ir ārkārtīgi svarīga šeit. Es ceru, ka visi tie, tie kas iesaistīti diskusijās par DFS, būs nekarīgi no tā, kādā kapacitātē, Un, ka jūs visi apzināties, ka cik svarīga šī programma, ka tā mums ir uh, ārkārtīgi izmistīgi nepieciešama. Bez tās neizteikti, jo šī programma var, var stimulēt, var, var uh, palīdzēt, bet uh, tāpat tā arī piesaistīs liels privātās investīcijas, kas pagaidām izpaliek. Un sakiet, nu, kur tad būtu jāinvestē? Un patreizējā klimatā, patreizējās procentu likmes, nu, nesakmē šo te eh, investīciju piesaistīšanu, bet tās ilgtermiņā ir nepieciešamas. Un es domāju, ka ar, um, ja, ja daram to ātri un pareizi, mēs varam to panākt. Protams, mēs veiksim ietekmes izvērtējumu tiem plāniem, kurus gatavojam. Pēdējo piecu gadā es eh, daudz uzzinājos par ietekmes izvērtējumu un vēlos piemērot savu, savu zināšanu, savu lietpratību tajā tām nozarēm, ehm, ko tas ir nepieciešams. nu, visi interesētie var kļūt par daļu no šī ietekmes izvērtējuma, un ja tā, tad mēs varam izvairīties no iepriekšējiem kļūdām. Nu, viens piemērs, kas nāk prātā, ir, eh, ir vienreizējas eh, lietošanas eh, plasmas produkti. Šī likuma mēs tam bijām cauri līdz likumdevējiem astoņu mēnešu gaitā. Jo visi saprata, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs, svarīgi un nepieciešams ne tikai likumdevēja, bet arī sabiedrība, un bijām labi sagatavojušies, pateicoties ietekmes izvērtējumam lielā mērā. Nu, šeit ne, tas nebūs nekāds noslēpums. Uh, Es atzīšu, ka mm, trīs reizes mums šo projektu atmet atpakaļ. Trīs reizes dabījām pārtaisīt šo projektu pirms, eh, eh, tieši ietekmes izvērtējuma dēļ, pirms eh, nācām klāra kaut ko apmierinošu. Lūk. Nu, protams, Alna šī jautājums, tātad ir gan, gan iespējas, gan papildus sloks. Bet uh, reti, kad uh, tiek atbildēts jautājumu, nu, kādu cenu maksāsim, nu, tad, ja nedarīsim neko, jau tik runāts par to, cik būs jāmaksā par pasākumiem, par kādu rīcību. Vismaz 260 miljārdu eiro investīcijas ik gadus būs nepieciešams tam, lai šis zaļais kurs notiktu, lai tas kļūtu par realitāti. Bet savukārt tā cena, ko mēs maksātu ilgtermiņā par to, ja neko nedarītu, nu, par, nu, varbūt tas ir labāk jāpānosē, bet es uzskatu, ka tā, tā, tā tiešām prātam neatveram. Tas, ka, kas notiks tādiem, mēs neko nedarīsim. Kas notiks uh, ogļu iegūs reģionos, ja, ja turpināsim uh, um, dedzināt ogles, un um, kā rezultātā aptuveni 400 tūkstoši eiropiešu gadus um, iet, iet bojā. Nu, kāda, kāda ir uh, šāda pavērsiena cena? Ja mūsu pasākuma cena ir visai augsta, tā ir, un tomēr uh, tam jāpretstata. Jāpre, tā cena, ko maksāsim, tā diena darīsim neko. Un iznākums jau tikai pasliktināsies, ja neko nedarīsim. Savukārt, ja mēs kaut ko darīsim, tad izdodas tikai labāks. Lab. Uh, tīrs skaists, tīrs ūdens, uh, pilsētas, kurās patīkamāk dzīvot, ilgspējīga ekonomika, labas uh, uh darbvietas. Un, un es esmu ogreču masters. Un pavaicājiet, ja kuram ogrecim jūs vēlaties, lai jūs dēls kļūtu par, par ogrecu. Pavaicājiet! Nu, tikai tādā nav nekādas citas alternatīvas. Tad viņš teiks, jā, bet ja būs jebkāda alternatīva, tad vairums lograču tomēr vēlētos, lai viņu bērni dara ko citu. Un mums jābūt tiem, kas sniedz viņiem šādu iespēju, jo pats par sevi tas nenotiks. Mums eh, valsts sektora pārstāvjiem šeit ir jārīkojas. Eiropai ir jāizrāda solidaritāte ar šiem 30 ogļu ieguves reģioniem Eiropā, kam nepieciešama šī pārēja. Bet vienlaikus tā arī teicam iespēju mums šeit eh, Eiropā enerģētikas jomā. Un, eh, un, un enerģētika nevar nošķirt no digitālās jomas. Ja mēs vēlamies, lai mūsu tīkli strādātu un enerģijas sadala būtu labāka, efektīvāka, nebūtu energo zuduma, tad mums ir nepieciešama digitālā pamata, dig digitālās, digitālā pasaule. Un uh, tam savukārt nepieciešama papildus enerģija un uh, turklāt uh, ilgspējīga enerģija, kā mēs uzskatām. Tā kā saliekot šīs lietas svaru kausos, es domāju, ka ir vairāk iespēja nekā, nekā sloga un, un, un mākslas. Protams, tā jau valsts situācijas atšķirās. Tā ir. Izaicinājumi ne visur ir vieni un tie paši. Es pieminēju ogļu iegūs reģionus, ja jūsu valsts ap 80% enerģētikas jomā ir atkarīga no oglēm. Tad, protams, jūs problēmas lielākas nekā tās valsts, kurām 50% jau ir ilgspējīga enerģija. Tas ir neizbēgami. Un mēs visi zinām, ka ja mēs nerīkosimies vienā solī, vienā elpā, tā teikt, tad atsevišķu dalību valstu panākumi nu, būs maznozīmīgi. Ja par tiem vispār varētu runāt. Tā kā mēs esam vienā laivā šeit, un mums ir jāizrāda solidaritāte. Solidaritāte jau nav nekāda labdarība, tas nav nekāds altruisms. Nu, tas eh, patiesībā arī mūs paši interesē šī solidaritāte. Nu, solidaritāte, ko izpaužam caur taisnīgas pārējas fondu, kas eh, laimīgā kārtā vismaz pēdējā priekšlikumā eh, padomus priekšsēdētāju versijā ir atradis papildus 6,5 miljonus naudas, un mums to arī palīdzēs šis fonds. Uzglabāšanas tehnoloģijas atkal ūdeņradis šeit būtu piesaucams. Mēs esam tātad pēd, pēdējā paudze, kas e, vēl nevar iegūt šo oglekli. Ja oglekli var izmantot kā glabāšanas tātad instrumentu, uzglabāšanas instrumentu saules vai vēja enerģijai, nu to var pēc tam pārdalīt e, ar relatīvi vienkāršu tātad, pielāgošanos pastāvošai infrastruktūrai, tātad gāzes infrastruktūru izmantot un tālāk. Tā kā e, ir tikai un vienīgi plusi tam, lai investētu šajā jomā. Datu centri un, un, un e, cits līdzīgs e, struktūras izmanto milzīgas enerģētikas apjoms. Piemēram, jūs parasīsieties Apple un Google, cik daudz enerģētikas viņi izmanto. Viņi saka, viņi esot klimata ziņā neitrāli, nu, bet pagaidiet, paskatieties, kas tā notiek jūsu datu centros, jūsu serveru centros, cik tie, tie patērē. Uh, Mēs šie datu centri pirm, pirmkārt saražo nenormāli daudzumu karstumu, siltumu, un tad nepieciešama milzīga enerģija, lai, lai tos atvēsinātu. Nu, pagaidiet līdz rītam, kad mēs pieņemsim lēmumu par digitālajās lietās, jā, par digitālo pakotni, bet uh, tas ir viens no jautājumiem, kas ir nopietni jāuztver un jāņem vērā, un mums nepieciešams atklātas diskusijas sanos ar spārstāvjiem. Ekonomikas dekarbonizācija. Te mums ir nepieciešams sistēmās tehnoloģijas. Es esmu pilnīgs tāds agnostiķis attiecībā uz tehnoloģijām. Ja vien tā strādā, tad, tad man vienalga. CCS, protams, nav nekāda burvju nūjiņa, bet, bet arī to mēs varēsim izmantot šajā kopējā, tā teikt, pasākumu mikslī. Es ne, neiebilstu, ka tik izmantot uh, atomenerģiju, kodola enerģiju, bet atkal parēķinot, visvisāk tā būs pārlieku dārga. Bet atkal man nav tāda ideoloģiska pretensija pret kodola enerģiju. Es zinu, ka dažās dalībvalstīs tāda, tāda ir, bet uh, Ehm, bet es nedomāju, ka tās būtu tādas labākās, ehm, biedākās investīcijas, bet, nu, dalībvalstīm pašām jālem gal galā. Ja mans kolēģis Bretons eh, saka, ka nepieciešami 25 gadi. Nu, viņš eh, domā, kā, kā kāds, kas nāk no lielām korporācijām, no šīs vidas, un viņš zina, ka investīciju uh, ciklam nepieciešama vesela paudze. Un, ja tiešām vēlaties pārstruktūrizēt uh, rūpniecību industriju, tad nepieciešama vesela paudze. Un uh, tādēļ arī uh, apvārsnes ir, šī programma ir paredzēta līdz 50 gadiem. Šis te mūsu stratēģija cerams, ka um, tam būs pat, pat divi investīciju cikli, un es domāju, tieši tas ir tie arī Bretona uzstādījums. Te man priekšstādājs saka, ka man pamazām būtu jānopaļojas. Tātad, uh, vai mums ir nepieciešams uh, pārdomāt uh, zaļā kursa finansējumu DFS diskusiju gaismā? Mm, Nedomāju gan, bet katrā ziņā turpmākajās dienās, iespējams nedēļās, mums jāturpina uzstāt, apgalvot, ka mēs nevaram atļauties eh, tērēt eh, tikai tos līdzekļus, kas pat labi ir mūsu rīcībā, teiksim, veco politiku pēdiņās ja, sasniegšanai. Mums ir jānodrošina tas, lai mums ir, ir pietiekams iespējas investēt jaunajās tehnoloģijās, jaunajā politikā, tā teikt, par ko runājam pirms brīža. Uh, Komisija nav jāpārdomā no jauna jāapsver zaļais kurs uh, šādā gaismā. Kādā brīdī, bet nu, šis, šis tātad uh, izvērtējums tā turpinās ar konsultācijām, kādā brīdī mums būs jāpadomā par to, vai uh, šis uh, tātad, zaļais pakts ir pie, piemērots uh, visām jomām, bet šis izvērtējums tā turpinās. Tomēr nav šaubu, ka būs nepieciešams, eh, nepieciešams masīvas valsts un privātās investīcijas tādos jautājumos kā, kā tīkli, jaunās tehnoloģijas, tā tālāk, lai tas viss varētu realizēties. Ja man lūdzu eh, nedaudz pakomentēt eh, demogrāfisko izaicinājumu, ar ko saskaramies. Nu, ziniet, Godīgi sakot, tiešām man satrauc nelīdzsvars daudzās dalību valstīs, kur, kur ir pāri apdzīvotas pilsētas un tukši lauki. Uh, ASV, piemēram, piekrastē dzīvo cilvēku un tālāk, tālāk, tālāk no krasta nav neviena. Nu, tā, tas nav īsti labi. Mākslīgais intelekts un modernās tehnoloģijas dod iespēju būt produktīviem un strādāt arī attālos reģionos. Pagātnē tas bija sarežģītāk, tagad vieglāk, un tas varētu arī atvieglot slogu, kas liekas lielām pilsētām, ja to aktīvāk, labāk izmantosim. Tikos ar vairāk pilsētu mēriem pēdējo nedēļu laikā, un arī šodien, piemēram, ar Londonas mēru tikos, un uh, Un jā, nu, pilsētas, protams, ir svarīgs un kļūs aizvien svarīgāks nākotnē, bet ir jābūt uh, līdzsveram starp laukiem un pilsētām, lai, lai nākotne būtu, būtu ilgspējīga. Un tā arī savā ziņā ir atbild uz šo demografisko izaicinājumu, ar ko saskaramies pat labāk. 50 līdz 55% samazinājums. Nu, tas ir, uh, jā, lai par to runātu, nepieciešams tā, tāds uh, skaidrs. Uh, analītiski necaušaujams, tā sacīt, ietekmes izvērtējums, un tam mums nav daudz, gan laika pat labam. Nu, līdz ar to es, es tādas, nu, zināms, zinām, dilēma mums, bet uh, jūs atsaucāties uz uh, Eiropa parlamenta rezolūciju, kas uh, pieprasa 55% samazinājumu, bet uh, daļai atbalsts tam tika rasts tādēļ, kā Eiropa parlamenta deputāti uzsvēra, bet mēs vēlamies, lai Eiropas komisija tomēr paskatās, vai tas ir iespējams, vai tas ir korekti, vai tas ir pavēlkams. Nu, baidos, ka jā, mēs korekti nepaveiksim savu darbiņu. Nu, tad, tad eh, atbalsts no parlamenta puses kritīsies, jo tad jūs, tad jūs sacīsiet, jūs ignorējat faktus, bet fakti taču jāizlasa vai sākumā. Nu, tas man uzliek lielu spiedienu, es zinu, bet no alternatīvas eh, nesaskatu, mums ir nepieciešams ietekmes izvērtējums. Uh, Un, attiecīgi, lēmumu pieņemsim nu, pēc iespējas ātrāk, pirms būsim to paveikuši. Vai nu, nu, vēl vesela strīpa jautājuma palika, bet laiks man ir beidzies. Bet, nu, nu, pavisam īsti par klimata neutralitāti līdz 50 gadiem, vai varam to sasniegt. Cilvēki saka, ka tam var būt tā pati ietekme kā naftas krīzē savā laikā. Ja viņi saka, ka tā rezultātā pātrināsies industriālā revolūcija, lai nākotnē mēs kļūtu produktīvāki bez uh, um, ietekmes uz uh, māti zemi, un ka mēs sasniegsim nākamo līmeni, ka būs uh, ātrāk pieejams labas darbības, un tad labi. Ja tāda ir tā, tā ietekme, ja tā mēs varam sa sa salīdzināt uh, saļo kursu ar naftas krīzi, tad jā. Bet, uh, ja tiek uzsvērts, ka, nu, teiksim, salīdzinājums ar naftas krīzi vai būtu tāds, ka kredīcijas darba veids, piemēram, tā, nu, nu nedomā gan. Tagad likšu punktu pie dažiem slimotājiem un griezīšos vēlāk un lūdzu Nerunājot par pilsoņiem kā patērētājiem. Pilsoņi nav tikai patērētāji, bet daudz vairāk. Un, ja jūs uh, raudzīsieties viņiem kā uz pilsoņiem, tad jūs to arī sapratīsiet. Tad arī viņi, viņi paši sevi uztvers kā pilsoņus, nevis kā patērētājs. Tad arī viņi būs aktīvāki un pielīdzējušies procesos. Paldies! Jā, tiešām. Jā, bija ļoti daudz jautājumu. Nav iespējams atbildēt uz visiem. Nu, tagad desmit īsi jautājumi. Vienu minūtu maksimums katram. Lūdzu, Berensen kungs, ETP. Pateicos priekšsēdētājiem, pateicos vice eh, priekšsēdētājiem par to, ka šodien esat ieradies mūsu komitejas sēdi. Jā, mēs tiešām gribam gūt panākumus ar šo zaļo pārēju. Mums ir arī jābūt pārējās pasaules atbalstam. Tiešām šim stāstam ir jābūt iedvesmojošam, lai arī parādītu citajam pasaulē, ko mēs varam darīt ar dekarbonizāciju, rūpniecībām Es zinu, piemēram, ka ir reģioni, kurie ir tiešām eksperti dekarbonizācijā, bet ir jābūt pareizai tehnoloģijai infrastruktūrām, lai tiešām varētu arī saglabāt vietējos uh, darba vietas. Divi jautājumi. Jūsu analīzē, vai jūs varētu uh, skatīt tādu klasteru pieeju, Tālāk arī CCS ir ārkārtīgi svarīgs, ko mēs varam darīt vairāk, lai CCS varētu attīstīt. Paldies! Paldies priekšsēdētājiem! Jā, eh, zaļais kurs mums tam mums ir jāved ne tikai ilgspējības nodarbinātības virzienā, labklājības virzienā, dekarbonizācijas virzienā, samazināt reģionālās atšķirības. Es ceru, ka tas tā var notikt, un atšķirības starp dalību valstīm, kā arī sociālās eh, nevienlīdzības jāmazina. Taisnīgās pārējais fonds ir lieliska ideja. Ir jānod, tas eh, tiešām nodrošinās, lai pārējai būs taisnīga, būtu taisnīga un veiksmīga, godīga. Jautājums, kādus konkrētus pasākumus uh, jūs ieviesīsiet, lai uh, varētu reāli radīt darba vietas, nevis tikai uh, prasmu mācības un pārkvalificēšanos tam līdzīgi MVO atbalsts, bet uh, arī jaunu uzņēmumu atbalsts, bet vēl vairāk kaut kas, kas radīs konkrēti darba vietas visskartākajos reģionos, kur tas visvairāk būs vajadzīgs. Taisnīgais pārējais fonds finansējums, tā ir kritiskais jautājums. Cik es zinu, tagad notiek diskusijas starp dalību valstīm, neto maksātājiem un kohēzijas draugiem. Ko jūs par to domājat? Ir jābūt svaigai naudai, jābūt arī kohēzijas politikai Tagad izskatās, ka puse no naudas uh, nonāks Polijas un Vācijas kabatās. Tad, uh, ko darīsiet jūs, lai nodrošinātu tiešām to, ka fonds tiek izmantots taisnīgi? Paldies, Jērskunds! Godētais priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja kungs, runājot par mūsu mērķiem eh, zaļajā kursā par dekarbonizāciju. Tas varētu padarīt Eiropu tiešām par pasaules flagmani nākotnes sektoros, bet nu izskatās, ka pašlaik uh, uh gūstam panākums tikai uh, emisiju stabilizācijā, enerģētikas cenu palielinājumā, citiem vārdiem sakot, kā varam virzīties uz priekšu, kā investēt pētniecībā zinātnē, kas nodrošinās arī nākotnes orientēties enerģētikā, biosintētiskajā degvielā veidojot arī jaunas infrastruktūras arī izmantojot gāzes tīklu Eiropā. Unterstützt! Vai jūs priekšlikumā jūs atbalstīsiet uh, certifikātus visos uh, sektoros un, un uh, eh, līdz tekus pastāvošajiem nodokļiem arī t, t, t, enerģijā panākt risinājums, kas neatiecas uz jaunajām tehnoloģijām? Tehnoloģijas svarīgākas nekā cena. Jāpanāk, lai jaunās tehnoloģijas tiktu iz, izstrādāts ātrāk nekā augsts cenas lai nebūtu tā, ka cilvēki nevar atļauties apmaksāt savu energo rēķinus, un uh, lai mēs nevaram attiekties uz savu stratēģiju tādēļ, ka, ka, ka, ka lūk, cilvēki pārcerās dzīvo tur, kur ir zemākas uh, energo cenas vai zemākas starptautiskie standarti, tad nu, savas klēpnī mēs neko nepanāksim. Un, un Hohenstein. Roža. Thank you very much. Liels paldies! Jā, es arī uzskatu, ka zaļais kurs pārveidos mūsu rūpniecību, dzīvesveidu un tam līdzīgi. Tiešām esam atkarīgi no tā. Bet runājot par šiem visiem lielajiem jautājumiem, nevaram tomēr aizmirst detaļas. Kā jūs jau teicāt, tad viss izšķirīgais ir detaļās, un tad nu jārunā konkrēti. Tāpēc uzdošu ļoti konkrēts jautājums. Jūs runājāt par atkritumiem Eh, vienreizējāt plasmas izstrādājumus, taču jūs runājāt par elektroniskiem atkritumiem, cik zinu, 60 kg cilvēku tiek saražot šeit Eiropā. Balsojām ar milzīgu lielu atbalstu par rezolūciju, arī par eh, vienu lādētāju visiem um, um, šīm eh, elektriskajām ierīcēm. Uh, Kādi ir komisijas plāni šai sakarā? Vēl varam runāt arī vēl par pārtiks atkritumiem. Tad ir tālāk jautājums par turufu, kas tātad ogļu, ogļu um, iegūs vieta netālu no Čehijas. Kā būs ar to? Gairkungs. Entschuldigung, ich hatte <clears throat> meinen Namen nicht genau verstanden. Jā, es īsti nesaprotu, ka jūs man dodiet vārdu. Bet, labi, cienījamais eh, priekšstādātājs, izpildu vietnieku kungs eh, komisijai. Nu, ir um, ehm, sagatavots ļoti daudz iniciatīvu, dokumentu, plānu, priekšlikumu un, un eh, nu, pieņemšana tas, var, tas sarežģītākais. No 4. mārtā būs tātad šī te viena stratēģija, 10. martā tiks izlaist klajā nākamā stratēģija. Un eh, es labprāt eh, uzzinātu, kā tad jūs saskaņosiet abas šīs stratēģijas par klimata klimat stratēģiju un ilgspējīgas attīstības, jo, nu, runa par, par energo intensīviem tādiem eh, sektoriem Eiropas Savienībām ka bez kuriem uh, šo energo neutralitāti sasniegt uh, nevarēs. Jūs izteicāties par ūdeņradi. Jautājums, kas man rodas, ir, ir tāds, vai, vai ir kaut kāda konkrēta stratēģija, vai komisija pārdomājusi. Mm, Tātad arī, arī um, nodokļu politiku veidot tā, lai uh, nu, nu, ūdeņradi varētu atļauties un, un lai tad, tas būtu tik iekļauts, ka spēks attīstības enerģijas kārtē. Paldies, Isabela Debeljērī. Sì. Buongiorno, komis Labdien, komisāra kungs! Es gribēju runāt par plastmasu. Diemžēl Vai par laimi Itālija ir otrais lielākais ražotājs Eiropā, bet nu tagad tī izvērsta diskriminācija no Eiropas Savienības institūcijām pret plasmasu. Nu, plasmasa ir visātīstītāka inovācijas jomā un garantē darba vietas. Itālijā nodarbina vairāk kā simtiem tūkstošu darbinieku. Nu, lūk. Komisija tagad cīnās pret plasmasu, bet tas uh, nozīmē, ka tieši par to maksās uzņēmēji darbinieki. Arī plasmasa nodoklis uh, nenāk par labu videi, apritas ekonomikai, nodara kaitējumu nozarei, kas ir krietni ēpiskāka, ilgtspējīgāka nekā tas ir trešajās valstīs, kur vispār nekādi standarti netiek ievēroti. Nu, Jautājums, kādēļ vajadzētu sodīt mūsu nozares, lai pēc tam mūs vienkārši pārpludinātu piesārņojošāk trešo valstu produkti. Aicinu komisiju atteikties no ideoloģiskas zaļā kursa pieejas, jo tas maksīs ļoti dārgi mūsu uzņēmējiem, Eiropas strādājošiem. Viņi nevēlas tik dārgi par to maksāt. Paldies! Juta Paulus. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri kungs par to, kas ir šeit par aprits ekonomiku, zdāru par uh, zaļo mobilitāti, saņēmāt arī uh, Pītera Altmaier, ar Vācijas ekonomikas ministra satraucošo vēstuli, kur viņš raksta, kā CO2 standarti autotransportām nedrīkst tik noteikti līdz 2030. gadam, jo. Mm, nodarīs lielāku kaitējumu. Elektriskie transporta līdzekļi, protams, e, e, saražo mazākas emisijas. Jautājums, ko atbildēsiet Vācijas ekonomikas ministram, ja vispār otrkārt jūs sakcijāt arī, ka vēlaties arī aprēķināt, ko nozīmē nedarīt neko. Nu, Ir jau veikt šīs aplēses 180 eiro CO2 tonu tas varētu maksāt, un kāds varētu būt kaitējums 2100. gadā. Un tie ir 180 eiro tonu. un tas nozīmē septiņ, vairāk kā 700 miljārdu e kaitējumu. Un, eh, ja nekas netiks darīts, tad tie ir vairāki triljoni. Markus Pīpār. Pīpār kungs. Eh, jā, paldies, nav šaubu, ka klimata pārmaiņu ziņā mums ir nepieciešams būt energoefektīvākiem šeit, jā, jāstrādā tālāk, bet, Timēr, man kungs, eh, es vēlos arī te runāt par jūsu pasolījumu kvalitāti. Vai mēs šeit nebūs tā, tā kā ar uh, Lisabonas stratēģiju, līdz 20. gadam kļūt par viskonkurētspējīgāko uh, reģionu pasaulē, un tā ir klimata neitrāla līdz 50. gadam. Nu, vai ir tiešām nopietns uh, sēku izvērtējums, vai mēs to varam panākt? Nu, piemēram, lauksaimniecība un, un, un zvēri, piemēram, turpinās darīt, ko viņi dara. Nu, mēs jau nevaram viņiem piespiest kaut kā tur kļūt par elektriskajām vai kā. Nu, tas pats attiec arī uz, uz, uz piemēram, uz, uz ražošanu. Tagad Tesla ražo, tās taisa rūpnīcu Vācijā, vēl saļā līga pret to. Nu, mums ir nu, nepieciešami 20 vai 30 gadi, lai, lai, lai tur apstiprinātu kaut kādus ceļu plānus, un, un pēc tam jau būs viss pēc tam savādāk. Tāpat arī mums jāņem vērā NVO un, un pilsoņu iniciatīvas, kā, kā tad bez viņiem, jo vienkārši mēs tādu sākam līdz 50 gadām klimata neutrāli un viss, vai, vai tas ir eh, nu, tāds, tāds solījums vai, vai, saist, vai saistības. Jā, paldies vēl divi kolēģi Tobisovska kungs. No EKR lūdzu. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, godētais komisāra kungs, Liels paldies! Esam atkārtojuši vairāk kārt, kā zaļais kurs mainīs realitāti, tas tā ir, taču izšķirīgās ir detaļas. Man ir sekoši jautājums. Tad, tad runāt par vēja turbīnēm. Tur tiek izmantot stikla šķiedra un sintētiskā plasma. Sintētiskā plasmasa tiek izmantot dažādi kompozīti. Uh, Kā agrāk tad šīs turbīnas tika visai vidē nedraudzīgā veidē izjauktas. Pēc 2020. gada būs aizvien vairāk šādu veidu turbīnu slēgšanu un izjaukšanas uh, Kādreiz mēs pārdevām šīs komponentes Krievijai, Ķīnai un Āfrikai. Tagad mēs negribam vairs savus vecos atkritumus. Jautājums, vai esam gatavi vispār kaut kā veiksmīgi to saorganizēt, lai nebūtu ar šī mantojuma problēmas. Un tad uh, mums ir jāiemācās, kā pārstrādāt šo atkritumu no šo veidu veida atkritumus no vēja turbīnām. Tālāk par ūdeņrādi jūs gribat izplatīt šo šīs tehnoloģijas. Jūs sakāt, ka jautājums nav vai, bet kad? Nu, bet kā mēs kaut ko varam attīstīt, kas nepastāv? Izteikšos somu valodā. Suuden Pērst. Paldies! Eh. Mums ir nepieciešamas eh, nu, spēcīgākas, eh, nu, spēcīgāka rīcība emisiju tirsniecības jomā, lai nu, nu vienlaiks nevajadzētu izvairīties no tā, lai notiktu tātad tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, pārnese. Ne? Mums ir jāsaglabā arī konkurētspēja. Un kā tur būs ar finansējumu? Vai būs finansējuma ins instrumenti krīndievu ietvaros eh, līdztekus um, programmai apvārsnes, lai vai tie būs pieejami visā Eiropā, lai um, rūpnieki varētu atjaunoties, lai varētu pārstrādāt savus, tā teikt, procesus un, un, un, un ražošanu kļūt uh, brīvi no emisijām un, un vienlaikus sarūpēt to, lai mūsu rūpniecība paliktu konkurētspējīga. Uh, un uh, nepārceltu tātad uh, ražošanas uz citurienu. Paldies! Nav. Paldies! Timermaņkungs! Paldies! Gribu vispirms teikt sekojošo, ka zaļāks kurs kopumā uh, domāts, lai mēs varētu samazināt uh, temperatūras pieaugumu ar 1,5 grādiem, citādi mēs vairs nevaram kontrolēt savu likteni, mēs būsim sasnieguši situāciju, kur uh, viss būs ārpus kontrols. Un tad komisija, sākot ar šo apņemšanos, ko pieņemām Parīzē, ko esam atrunājuši arī ceļa kartē, mm, tad uh, līdz 2050. gadam mēs varētu nonākt uh, klimatneitrālā situācijā. Tas ir ceļkārte, un tad arī izvēles būs tās, kas noteiks, vai mēs sasniegsim šo mērķi 50. gadā vai nē. Tā nav garantīta, tas atkarīgs no mūsu izvēlēm. Mūsu piedāvātās izvēles šai ceļkartē varētu mūs novest pie tā, ka 2050. gadā Eiropas pirmais klimatneitrālais kontinents pasaulē. Uh, Un es domāju, ka šīs bažas sabiedrībā palielinās, un tad arī planēta katru gadu mums atgādinās, cik tas ir steidzami jārisina, mēs jau to redzam katru dienu. Es uzskatu, ka tiešām tā ir iespēja. Mēs to varam arī kombinēt ar industriālo revolūciju, kur arī mēs varam izveidot jaunu ekonomiku darba vietas. Nē, protams, ka tas nebūs vienkārši, tas būs ļoti sarežģīti. Uh, Bet, eh, bet nav jau īpaši jautri vienmēr darīt kaut ko vienkāršu vai kaut ko arī darīt sarežģītu. Uh, Bet nu, atstāsim tādu planētu bērniem, kas uh, tiešām dzīvot spējīgi. Mums ir jābūt flagmaņiem pasaulē, tieši izmantojot mūsu zināšanas tehnoloģijas un spēju vispār mainīties. Te runa nav par to, ka mēs kļūsim par militāru lielvaru, mēs par tādiem nekļūsim. Nē, mēs varam kļūt par pasaules līderiem, ja mūsu sabiedrība būs pievilcīga. Uh, un veiksmīgi, un es uzskatu, ka zaļais kurs ir ļoti labs veids, kā to panākt. Jā, mums ir jārunā par to, kas mums ir jāsasniedz, un tad mums ir jāskata katrā rūpniecībā, ko tas nozīmē katrai rūpniecībai atsevišķi. To esmu iemācījies pēdējo mēnešu laikā, kas attiec uz ķimikālijām, transporta līdzekļiem, metalurģiju. Uh, patērētā preces, lauksaimniecība un tā tālāk tā joprojām. Tur ir kopsaucēji, bet ir arī ļoti specifiski izaicinājumi, kam ir nepieciešama specifiska pieeja. Tad nu viena rūpniecība, par ko nerunājām, bet ko gribu minēt, jo gal beigās tās ir vislielākā darba iespējas, prasmes, iespējas kādas ir 80% no ēkām. Uh, 2050. gadā būs jāizolē, jāizolē jāpadara klimat neitrāls. Un tad, tad te ir milzīgas darba iespējas, tur var radīt milzīgi daudz darba vietu. Ja jūs runājat ar bankām un citiem, tad eh, tās ir pat tādas visai drošas investīcijas. To var panākt, un no tie, tas ir jāizdara šeit Eiropā, tās no darba vietas ārpus Eiropas, bet šeit arī, ja ir eh, jāpārstrādā vecās vēja turbīnas vai citas lietas, kas ir jāpārstrādā, mēs to varam darīt šeit, Eiropā. Tālāk arī uzskatu viens komentārs par CCS. Te ir nepieciešams vairāk to attīstīt, bet tas viss atkarīgs no tā, kur jūs esat. Ja jūs esat piekristē, tas ir vienkārši. Ja esat iekšzemē, tad tas ir daudz sarežģītāk. Bet, jā, vēlreiz, tas uh, arī nav brīnuma risinājums runājot par eh, tātad ogļekļu uztveri. Un tālāk arī par taisnīgo pārējais fondu tur arī jāskata, jā, efektīvākie pasākumi. Viena lieta, kas varētu mūs apturēt, ja cilvēki mūsu līdzpilsoņi uzskata, ka tas nav labi viņiem, ja viņi tajā visā nepiedalās. Uh, Ja viņi vēlas nest upurus, un ja gala beigā viņi zina, ka viņi no tā gūs labumu, un tas ir viņiem bērniem, bet ja viņi redz tikai upurus un nekādus ieguvumus, tad tas vienkārši apstāsies. Tāpēc arī tas ir jāņem vērā taisnīgajā pārejas fondā. Enerģija. Protams, ka mums ir jāskata visa enerģija, ir jābūt tīkli, jauniem tīkliem, ir jābūt uzlabāšanas infrastruktūrai, ūdeņradis, uh, būs viens no svarīgākajiem enerģijas uh, uzglabātājiem. Ir jārunā arī par enerģētikas aplikšanu ar nodokli jo nodokļu sistēma, kas ir spēkā šodien, balstās tikai uz fosīlo kurināmo, tas ir jāmaina, ir jāpadala, jāpadara zaļāka nodokļu sistēma. Neviena valsts nevēlas par to runāt, bet mēs nevaram no tā izvairīties. Ir taču jāparāda, tas sabiedrībai, jo ļoti daudz valstīs enerģija joprojām uh, subsidē, arī fosīlo kurināmo subsidē. Mēs nevaram teikt tagad. Uh, uz dažās dienās ir jāpārveido enerģija. Tas nav iespējams. Elektroniskais atkritumi būs liels izaicinājums arī uh, pārstrādē. Esmu redzējis lēmumu arī par vienu lādētāju. Tas būs aprīts ekonomikas pakotnē, ne tikai lādētāji, bet arī dažādi vadi, ilgspējība. Tālāk arī par. Oh, oh, oglēm un ogļu rūpniecību runāšu par po, ar Polijas valdību. Man ir jāsaņem vairāk informācija par šo, to darīšu šonedēļ, par plastmasu. This... Plastmasa. Ko esam paveikuši? Ko ir paveicis šis pa parlaments? Esam mm, iz, iz, noņēmuši no aprītas desmit uh, vienreiz lietojamus uh, plastmasas izstrādājumus, kuriem ir praktiskas, uh, labi lietojamas alternatīvas. Un Līdz ar to mēs esam uh, no trases noņēmuši 70% uh, uh, tātad vienreiz lietojamās plastmasas apjoma, kas nonāk vidē. Uh, vienreiz lietojamā plasmasa, nu brīnišķīgs produkts, bet uh, tas ir ērts, izdevīgs, viegli izgatavojams, uh, bet tāpat laikā bīstams. Tas ir bīstams videi. Tas sadalās uh, mikrodaļiņās, apdraudot uh, vidi un cilvēku veselību, un bija pēdējais laiks kaut ko darīt. Es, uh, teiksim, esot Eh, Itālijā, eh, nu, eh, negribētu visu tā likt roku uz sirds un sacīt, ka plastmasa ir brīnišķīga. Paraugieties uz to, kas notiek Itālijas pludmalēs, kas notiek Itālijas pilsētās. Turisms Itālijas, nu, viena no, no kroņa šīm industrijām cieš no plastmasas. Man nav iebildumi par plastmasu, ja tā ir ilgspējīga, ja tā ir ilgspēlējoša, bet ne vienreiz lietojamā plastmasa. Autoindustrija eh, tika pieminēta Altmējera vēstuli. Komisija noteikti veiks ietekmes izvērtējumu, apsvērs visus eh, apstākļus, eh, raudzīsies, vai tuvāko gadu garumā būs, ir nepieciešama kāda turpmāki tiesība aktu un institīvas, bet ļaujiet man pateikt, lūk, ko autoindustrija ir milzīgu pārmaiņu un milzīgu izvēļu priekšā. Un šogad beidzot autoražotāji šķiet ir beidzot sapratuši, ka pārmaiņas ir neizbēgamas. Tāpat laikā uh, ir jāsaprot, ka šīs pārmaiņas nes līdzi milzu, milzu risku darba vietām. Šeit šīs pārmaiņas ir vienkārši fundamentālas tam ir jānotiek. Eh, diemžēl, diemžēl nevaru sacīt, ka varētu bez tā iztikt. Eh, mums ir jāspēj mīkstināt eh, šo, šo pārmaiņu negatīvā ietekme tā, lai tie cilvēki, kuri strādā autobūvē, varētu pārkvalificēties un turpināt darbu vai arī atrast darbu citā nozarē. Absolūti skaidrs ir tas, ka autobūvē e, autobūve Eiropā beidzot ir sapratusi, ka uh, iekšdedz dzinēja uh, dziesmiņa ir nospēlēta, nodziedāta un ir jāpāriet uz kaut ko fundamentāli citādu, fundamentāli atšķirīgu. Uh, ir laiks to saprast arī mums, uh, un tagad ir jādomā par to, kā uh, iet kopsolī ar šīm pārmaiņām, kā šo pārmaiņu vilni uh, navigēt. Paldies! Jā, Tik tiešām runa gal galā nav tikai par uh, automašīnām, bet arī par smagajiem kravas auto, par lidmašīnām. Uh, jums noteikti būs iespēja kaut ko bilst arī par šiem citiem transporta veidiem. Mm, laiks, laika mums ir. Uh, turpinām ar kolēģi uzklausīšanu. Kohuta kungs, priekšstādā kungs, paldies, izpildietnieka kungs. Tik tiešām Eiropas ogļu reģioni Silēzija ir liela pārmaiņu priekšā, un te ir nepieciešama gudra politika, gudrs atbalsts uh, un, protams, finanšu resursi. Man ir uh, jautājumi par beidzamo. Uh, vakar saņemam signālus no Eiropas Eiropas padomas, ka divi miljardi eh, tiks eh, atvēlēti Polijai no šī taisnīgās eh, pārmaiņu, taisnīgo, tā, godīgo pārmaiņu fondu, bet ka šī nauda varētu aiziet mums gar degunu, ka tā nav garantēta. Vai komisijai šai sakarā ir ko sacīt? Un otram kārtām nesen izskanēja ierosinājums reģionu komitejā Eh, Polijas pilsētu asociācijas pārstāvi norādīja, ka eh, mm, zaļā kursa līdzekļi varētu tikt patiešo novirzīt pašvaldībām. Kā jūs to vērtējat? Jā, paldies eh, Kubiļa kungam vārds, komisāra kungs. Tiešām paldies par visu, ko darāt. Sākšu ar tādu filozofiskas dabas jautājumu - klimata pārmaiņas. Ko tad īsti mēs vēlamies panākt 2050. gadā? Klimata neitrālu tautsaimniecību vai uh, atmosfēru? Uh, klimata pārmaiņas ir, ir, ir, ir mūsu domās, mūsu sapņos. Uh, te mēs runājam par to, kā mazināt mūsu CO2 izmešus. Mēs uh, domājam par to, kā, kādas pārmaiņas ir jāveic mūsu tautsaimniecībā, bet otrs līdzvēr, līdzvērtīgi uh, svarīgs uzstādījums ir uh, Eh, tā vietā kaut ko likt, eh, panākt šīs negatīvos izmešus, eh, bet ar, ar citiem saimniekošanas un ražošanas veidiem. Ja raugāmies uz to, kas notiek zinātnē, tehnoloģijā, biotehnoloģijā, tik tiešām šeit ir vairāki daudzsološi ris, risinājumi, e, gēnu inženierija, e, vēl daži citi, kas šobrīd izklausās fantastiski, bet e, sevī slēp milzīgu potenciālu, piemēram, aļģis okeānos. Vai komisija būs tik drosmīga un sāks domāt par risinājumiem šajā negatīvo izmešu plāksnē? Paldies nākamajam kolēģim vārds. elképzelhetetlen át. Nu, paldies! Eh, zaļā kursa sēkas Eiropā nu, ir nu, grūti iztēloties tie daudz eh, dažādu nu, priekšnoteikumu. Pirmkārt, jānodrošina, lai šī pārēja būtu taisnīga un, un, un pamatota. Eiropas pilsoņiem ir eh, nu, nepieciešams to atbalstīt un, un vienoties, lai, lai arī sloks tiktu godīgi sadalīts, lai tas netiktu nogrūsts uz tiem, eh, kas, kas ir varbūt mazais sargātāki vai, vai, vai eh, um, viegli mēķi, tā teikt. Un tālāk eh, būtu man grūti iztēloties, kā mēs nepieņemam tādu darījumu, kur, kur uh, pilsoņi pilnībā neizmanto uh, šo iniciatīvu augļus un nav inklusīva. Un ir nepieciešams jaunas finansēšanas iespējas jauniem līdzekļiem. Kur tad komisija vēlas sarūpēt līdzekļus šai god, godīgai pārējai, neatņemot līdzekļus citām svarīgām jomām? Paldies! Chair, thank you. Paldies, saka Gonzales Kasares. Paldies jums, izpildietnieku kungs. Turpināšu spāņu valodu. Jā, zaļais kurs jau ir prezentēts, esam saņēmuši arī taisnīgā pārējais fonda priekšlikumus. Vai jūsuprāt ir iespēja vēl uzlabot kritērijus, nu, piemēram, lai varētu atbalstīt uh, Arī tās reģions, kā Galīcija, Spānijā, kur dekarbonizācijas rezultātā tiek uh, zaudētas darba vietas, un tālāk arī starp savienojumu infrastruktūras ļoti svarīgas. Ja mēs gribam atjaunamos enerģijas avotus, atjaunamo enerģiju, tad ir jābūt starp savienojumiem, starp dažādām vietām, reģioniem, lai elektrisko enerģiju varētu viegli pārvadīt no vienas vietas uz otru. Visbeidzot, mēs gribētu zināt, lai pie, vai TNT piektais sāraksts tiks pieņemts laikus, lai atkal nevajadzētu sākt visu šīs diskusijas no jauna, nu kāda šeit ir prognozes. Paldies! Bukait! Jā, paldies jums, Bukaita kungs! Alaš tiek uzsvērts, ka mm, mm, pilsoņiem arī ir jā, jāuzņemās viņām upuri, ja viņi apzināsies, ka, ka viņi vai viņa bērni no tā iegūs. Bet eh, šis just tradition, transition, godīgs pārējais, eh, tātad um, mehānisms izmantos no maksātāja naudu. Nu, jāsaka, ka tas ir tāds diezgan inmen, tātad intervencisks tātad pasākums. Jā, jūs smaidiet man arī, šķiet, ka tas diezgan jautri. Bet uh, man ir viens cits jautājums par koronavīrusu un mūsu rūpniecību. Uh, Mēs esam deindustrializācijas procesos eh, pēdējā laikā, tātad rūpniecības eh, apjomi no decembra līdz, eh, tātad, līdz janvārim ir kritušies par pusotru procentu apmēram, un mēs redzam, ka daudz nozars nonāk dīstājā, tāpēc, ka sekundārās izēvielas vairs vairs nav, un produkti, kas nepieciešami ražošanai no, no Ķīnas, nepienāk. Nu, kā jūs to raugāties, vai, vai nākotnē nevajadzētu to, to novērst, ja, ja mums nākotnē vēl mazāk šo sekundāro izēvielu Eiropā pienāks? Paldies! Thank you so much, Madame Marie Toussaint. Lever. Paldies, eh, nākamā kolēģe. Eh, pateicos, es eh, izteikšos kolēģis vārdā Timermans kungs. Uh, ikreiz, eh, kad tiekamies ar jums, jūs runājat par, par tīkliem, par energo pārvades eh, tīkliem, kas ir nepieciešami, lai eh, šo zaļā enerģiju varētu nogādāt tur, kur tas nepieciešams. Un Mm, vēlos jums pateikties par jūsu uh, deksmi, uh, par jūsu iedziļināšanos tēmā, un pagājušajā nedēļā jūs uh, Twitterī izteicāties, ka finansējuma atbalsta saņemšanai ir projektam jābūt tādam, kas saskan ar zaļajā kursā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Uh, Mm, eh, tātad eh, eh, tas met ēnu uz fosilo kurināmo, uz gāzi, piemēram. Vai jūs ieskatā gāze arī ir, ir, ir novecojis un, un neaktuāls energoresurss, mm, ņemot vērā tās radītos CO2 izmešus? Mm, to, ka tas ir galīgs fosilais kurināmais. Uh, Eh, vai arī eh, tomēr eh, jūs būsiet piesardzīgāks un iestāsieties par turpmākiem pētījumiem, ietekmes izvērtējumiem gāzes industrijā? Ļoti vēlētos saņemt konkrētu atbildi. Paldies jums, paldies, kontūras kundze. Jā, priekšsēdētāji pateicos. Izpildietnieka kungs. Zaļais kurs. Nu, tā kontekstā Eh, tiek eh, bieži piesaukts taisnīgums, godīgums, bet atliek tikai padomāt par to, kā tas ietekmēs konkrētus reģionus. Eh, un te atsevišķu valstu valdībām būs nepieciešams pielikt pārcilvēciskas pūles, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus. Turklāt salīdzinoši īsā laikā uh, Rietumu Maķedonijas novadā megalopolē principā draud sociāls sabrukums, kolaps, īstenojot to izrakstīto dekarbonizācijas recepti. Eh, tas vienkārši neies krastā, bet ir veikti alternatīvi pētījumi eh, par eh, šo, šādu ieceru ietekmi uz reģionālo, reģionāliem iedzīvotājiem. Kā jūs palīdzēsit, grasāties palīdzēt? Uh, tieši šādiem uh, augsta riska reģioniem atvēlētie 239 uh, eh, miljoni mūsu gadījumā būs uh, niecīgs atbalsts. Jā, paldies. Eh, nākamā kolēģa Čehas kundze, es uh, vēlos uh, arī ko piebilst. Uh, Pagājušajā nedēļā mēs uh, daudz diskutējām par, par šo uh, potenciālo sarakstu. Mūsu ieskatā tas Eh, jo projām eh, šis uzdevuma saraksts, eh, tātad potenciāli atbalstāmo projektu un nozaru saraksts vēl ir nepilnīgs, tas ir papildināms. Gāzes industrija tika pieminēta. Komisārs Simpsons arī pagājuši pirmdien solīja, ka šo pārēropas tīklu vadlīnijas tiks pārstrādātas. Kā tad īsti ir? Jautājums ir šāds Vai uh, jums ir kas, kā, kādas sīkākas norādes par to, kā, kā šis desmit gadu pārskata pasākums uh, tālāk ritēs un uh, ko patiesībā nozīmē šī, šī līdzinējo projektu un tīklu izvērtēšana zaļā kursa gaismā? Nākamais kolēģis Kelī kungs, paldies! izpildētnieku kungs, komisija, jaunais komisijas sastāvs ir skaidri norādījis, ka nevienu negrasās pamest novārtā, eh, ka ir nepieciešams taisnīgums, eh, paredzot tam arī eh, pietiekam jaudīgu miljardos mērām finansējumu. Uh, Eh, kāda tad būs atslēga šī finansējuma piešķiršanā, vai tiks eh, īpaši domāts par atbalstu atlaistajiem, masveidā atlaistajiem eh, cilvēkiem vai kā citādi? Tāpat arī daudz tiek runāts par geogrāfisko šī atbalsta pārklājumu. Mana valsts ir, ir, ir, ir joprojām lielā mērā kūdras varā. Mēs izmantojam kūdru kā kurināmo, daudzas termocentrālas pamazām tiek slēgtas. Esam lielu pārmaiņu priekšvakarā. Un atceroties pagājušās nedēļas notikums, kad parlaments noraidīja šos papildinājumus pēc EI sarakstā, vai Eh, jums būtu kas sakāms par šo PCI eh, sarakstu, kādi kriteriji tam tiks izvirzīti nākotnē. Roberts Ross, Ross tagad. Jā, paldies. Eh, zaļais kurs tātad. Runājot par, par otraizējo pārstrādi. Uh, tieši par uh, šobrīd uh, izmantoto saules paneļu tehnoloģiju paies uh, viena desmitgada divas, un tād mums nebūs kur likt uh, šos uh, paneļus, kas vairs nebūs lietojami. Uh, vēja enerģija, uh, bieži tiek cildināts tas, ka kilovatstundas uh, izmaksas krītas, ka vēja enerģija kļūst arvien lētāka, rentablāka, bet ir milzīgas slēptās izmaksas šiem nolietotajiem, norakstītajiem vēja ģeneratoriem. Kodolenerģija tika pieminēta, um, ka tur esot nesamērīgas izmaksas. Mans jautājums ir šāds vai gadījumā nav laiks komisijai atgriezties pie kodola enerģijas kā tomēr, tomēr uh, gana ilgspējīga un, un visu vērā ņemot uh, tomēr rentabla uh, enerģijas iegūs veida. Behind, but to do so we need. Veisas kundze tik tiešām ir būtiski, lai mēs šajos centienos nevienu nepamestu novārtā. Mums ir tehnoloģijas, mums ir ierosmes, ir jāiet uz priekšu. Un mans jautājums ir šāds. Kā jūs panāksit to, ka itin visi nomalēs reģionos iesaistīsies, neskatīsies uz pārējiem, bet sāks rīkoties paši? Uh, tā, lai eh, neviens eh, arī patiešām netiktu atstāts eh, pamests novārtā. Brīnišķīgi, brīnišķīgi iekļāvos laikā. Vaisas kundze, fantastiski jums tas izdevās, saka Timermans kungs, es gan droši vien atkal izteikšos gari un plaši. Uh, Eh, Tā tad eh, tika prasītas konkrētas atbildes eh, par šo polijas ogļu reģionu. To es esmu nu, cie, cieši nolēmis, lai uz 2050. gadu Polija izpildītu uzņemtās saistības. Tas ir svarīgi mums visiem kopā un katram atsevišķi ņemot, lai mēs visi uh, Uh, izpildītu uzņemtās saistības un solījumus, un te arī tiks uh, likts lietā šīs taisnīgās pārejas uh, fonds. Noteikti, noteikti turpmākajos gados uh, cieši sadarbosimies ar uh, reģionālo pārvaldes līmeni. Esmu jau uh, diskutējis ar uh, pilsētu mēriem, izmantojot esošās platformas, uh, reģionu komiteju, uh, mēru konvenciju. Uh, Mm, līdzās visam tam, ko mēs darām uh, sadarbībā ar uh, valstu centrālajām valdībām. Jā, uh, neapšaubāmi, katrā gadījumā individuāli pieejot ir, ir iespējams šādā veidā atrast to visefektīvāko risinājumu. Tas ģenerē tādu labo grību, tādu ciešāku, aktīvāku iesaisti un uh, Nākamais jautājums bija filozofisks, kā teica deputāts. Jā, bet tam ir arī ļoti plašas praktiskas konven, konsekvences. Gala beigās ir runa par cilvēkiem, par pilsoņiem. Viņi ir tas visa sākums un gals ļoti lielā mērā. Tas, ko viņi saka, tas, ko viņi grib, labāka gaisa kvalitāte, piemēram. Mm, saimnieciskie apsvērumi vairs nepārliecina uh, Eiropieti, uh, ka būtu jāturpina lietot vecas, novecojušas, uh, piesārņojošas tehnoloģijas. Pilsoņi vēlas tīrākas pilsētas, draudzīgāku vidi, ir, vairs nav pieļaujams tas, ko daži sauc par ekocīdu, proti dzīvās dabas, dzīvās vides eh, izpostīšanu, nogalināšanu pilsoņiem. Tas vairs nav paprātam, viņi vēlas, lai būtu tīra vide, tīrs ūdens. Te ir runa ne tikai par dekarbonizāciju uh, sava prieka pēc, šeit ir runa par to, ko vēlas mūsu pilsoņi - kvalitatīvākus dzīves apstākļus, veselīgāku, ilgāku uh, mūžu. Un uh, Eh, ja runājam par šīm pozitīvajām, negatīvajām eh, emisijām, izmešiem, eh, mēs, protams, protams, apzināmies abas monētas puses, un jūs gluži pamatoti norādāt, ka ir nepieciešams kaut kur šos izmešus noglabāt, raudzīties, kā dzīva, kā daba, kā vides m, mm, spēj uh, uztvert ogleklī, uh, ir, ir dažādi uh, brīnišķīgi daudzsološi risinājumi, aļģes. M, mm, uh, mēs uh, tā, tā nedaudz piezemētāk raugāmies uz, uz mūsu mežiem, uz, uz mežu platību atjaunošanu, kā, uh, kā, kā to vides elementu, kas var apēst šo, šo lieko oglekli. Uh, ir runa ir par līdzsvara punkta atrašanu, lai mēs eh, planētai būtu kā pozitīvs eh, pienesums. Uh, mēs eh, planētu neizglābsim, kā daži naivi iedomājas, bet ja planētai mēs eh, kādā jau kā brīdī eh, liksimies kā kaitēklis, kā, kā apgrūtinājums, tad planēta no mums atbrīvosies. Mēs vēlamies, mēs runājam par mums pašiem, mēs vēlamies, lai desmit miljārdiem cilvēku būtu, kur dzīvot, lai šie dzīves apstākļi būtu uh, cilvēkam kā, kā, kā organismam joprojām piemēroti Eiropā un citviet pasaulē Eh, planēta nekur nepazudīs, eh, tā turpinās eh, dzīvot, eksistēt. Es Uh, nemīlu stāstīt pasakas un apgalvot, ka viss būs gatavs un padarīts rīta pusdienlaiku. Uh, būs grūti, būs smagi, uh, bet ir ar kaut ko jāsāk. Mūsu priekšā ir uzdevumu saraksts, tas ir jādara, tas ir labi, pareizi. Bet tas ir izdarāms. Tas ir izdarāms. Uh, turklāt uh, to darīt ir mūsu interesēs. Ir zināmi riski, neapšaubāmi. Un reizēm eh, tā jāpasmīna, eh, cik gan tas ir ironiski. Eh, dažas politiskās partijas zākā valsts, valsts atbalstu, valsts intervenci, ka tas lūk mazinot pilsonisko brīvību, nu, tas tiešām ir, ir, ir, ir ironiski visa šī kontekstā. Un neapšaubāmi mm, visu to darot būs jādomā, kur rast papildu līdzekļus, ne tikai nodokļu maksātāju naudu. Bet aizdīto mēnešu laikā esmu guvis pārliecību par to, ka finanšu pasaulē, raugoties uz, uz, uz to naudu, kas, kas peld apkārt, uh, ir tepat rokas, nie, e, rokas stiepienā attālumā. Investori e, mokās neziņā, kur lai investē, kur lai liek e, brīvos līdzekļus. Un, un, un, un tieši šeit es saskatu to, to potenciālu, tā ir arī mana atbilde Veisas kundzei Eh, kā eh, palīdzēt eh, tiem, kas nedaudz ir atpalikuši, bet kā nebremzēt tos, kas, kas vēlas iet soli priekšā pārējiem. Mm, mm, nu, vienmēr var darīt ko vairāk, piemēram, kādas atļaujas uzņēmējdarbības uzsākšanai, uh, Eh, štatos Amerikā reģistrējat savu uzņēmumu vienā štatā un varat brīvi rīkoties eh, visā ASV teritorijā. Un, nu, te mums Eiropā ir vēl daudz ko mācīties, eh, tā lai mūsu jaunie daudzsološie startupi uzņēmumi varētu ātri, strauji attīstīties un, un izvērst savu darbību. Noteikti, noteikti te vēl ir plašs uzlabojumu potenciāls. Un Daži, es tā noprotu, gaida nepacietīgi atbildību par PCI sarakstu. Atkārtošu to, ko jau sacīju. Tā ir mūsu nelokāma apņemšanās, mēs ļoti strikti visu vērtēsim un analizēsim. Un parlaments šai ziņā, mūsuprāt, manuprāt, pieņēma pareizo lēmumu Eh, mūsu, mūsu lēmums noteikti būs pakārtots objektīviem apsvērumiem. Eh, mēs negrasāmies investēt mūsu līdzekļus, kas eh, ilgtermiņā ir, ir, ir nolēmti nebūtībai, kas, ir, kas, kas varētu būt investīcijas novecojušos, neglābjami tādos norakstāmos projektos. Un, eh, nu, tad eh, ļaujiet man strādāt, un, un laika gaitā, nu, tad, tad redzēsim, kuram būs izrādīsies taisnība. Jo es esmu pārliecināts, ka uh, tālredzīgi rīkojoties, uh, mēs uh, gūsim panākumus. Grieķija. Nu, uh, tad mums ir, ir jāprun, jā, jā, jāprunājas kādā citā reizē. Grieķijas valdība sūta ļoti tādus konkrētus, optimistiskus, pozitīvus signālus. Uh, Uh, bet. Uh, jā, jā, jā, runa ir arī par ne tikai par šo jauno, nosacīti jauno naudu, kura, kura būtu jānovirza tur vai citur, bet runa ir par jau esošo līdzekļu, esošo budžeta līniju, uh, kopējā lauksainiecības politikā, uh, kohēzijas politikā, uh, par šo līdzekļu uh, tādu racionālu pārvirzi tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams mainot likmes um, pēc būtības, nevis, nevis tā formāli ķeksīšu pēc, un kodolenerģija. Kodolenerģija atkal tika pieminēta. Man nav nekādu fundamentālu iebildumu pret kodolenerģiju. Kodolenerģija ir bez izmešu tehnoloģija, tā tas objektīvi ir, bet ir citas problēmas - kodola atkritumi, izlietotā dagviela. Uh, un šeit man ir viens sakāmais. Es respektēju tās valstis, kurām ir principiāli nostāja kodola enerģijas jautājumā attiecīgi pār vai pret. Es lūdzu tikai vienu. Nu tad uh, izpildiet uh, visus aprēķinus. Uh, sarēķiniet, vai jūsu šīs iecerētās investīcijas uh, ir tā vērtas. Manā ieskatā investīcijas ilgspējīgā enerģētikā uh, ir ar lielāku potenciālo atdevi. Visādi citādi man nav nekāda tādu dogmatisku, fundamentālu iebildumu pret kodolenerģiju. Kodolenerģija šīs potenciālās izmaksas pieaug un, un, un atdeve uh, samazinās. Francija ir, ir nu, tādi kodola enerģijas eh, pionieri un, un, un, un, un eh, pirmā lieluma entuziasti, bet arī Francijā veiktie aprēķini liecina, ka šī eh, ilgtermiņa rentabilitāte, ilgtermiņa atdeve no investīcijām kodola enerģētikā ma mazinās, krītās. Un, nu, te var runāt par to, kā, kā, kā, kā raksturot uz šī fona atjaunojumos energoresursus, atjaunojumās energotehnoloģijas, bet laiks, laiks visu nostādīs savās vietās, un mums tas ir paspēkam. Paldies, paldies, Timermans kungs! Paldies, priekšstādātājs izpildu direktoram. Nu, lieta skaidra, svarīgākie darbi ir apzināti esam eh, vienoti pieņemumā, ka kaut kas līdz labā ir jādara. Nu, kā jādara? Nu, tas ir cits jautājums. Te vienprātības vēl iztrūkst. Ehm, gāzes loma, piemēram, kodola enerģētika, tie tā atvērti jautājumi. Es uh, saprotu daudz jūsu paustos argumentus, un nu, kā nodrošināt šo taisnīgo pārēju, lai tā tiešām būtu efektīva un, un nu, tā pa īstam taisnīga pat visiem reģioniem. Bet katrā ziņā esam pateicīgi jums, ka pagodināt mūs ar savu klātbūtni un uh, labprāt uh, Turpināsim dialogu ar jums. Un nu, kopā spriedīsim par to, kā varam sasniegt savus strateģiskos mērķus. Vēlreiz paldies visiem. Aicinu visus atstāt šo tāpu, izņemot itra um, locekļus un uh, attiecīgi tehniskos darbiniekus. Uh, turp, sanāksim turpināsies aizslēgtām durvīm pēc trīs minūtēm. Paldies!